Ja, ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen und die Ausschusssitzung. Sveicu jūs atkal sanāksmē. Ceru, ka visi kolēģi ir eh, labā omā pēc eh, pusdienām. Šodien mums ir eh, ciemos viesis. Vied, Kipaša lauksaimniecības dabas resursu un vidas ministrs. Viņš pārstāv Kipras prezidentūru. Viņu sauc Sofoklis Aletrāris. Nedēļas nogalē es biju Kiprā. Tur bija neformālā padome. Un jāsaka, pilns entuziasma atgriezos mājās, jo mēs runājām par konkrētām lietām, ļoti konkrētas lietas eh, padomu prezidentūrai ir paredzētas, un es zinu, ka Sofoklis Aletrāris ir eksperts ūdens politikā. Tas ir viens no padomas prezidentūras eh, centrālajiem punktiem. Šis temats neatiecas tikai uz eh, Dienvidu Eiropas valstīm. Ūdens kvalitāte ir temats, par ko mēs diskutējam, jādiskutē, jārunā visā Eiropā. Arī likumdošana ir eh, ieviesta ūdens ietver direktīva. Vēl viens uh, temats ir, par, par ko tur tik diskutēts, proti, kā mēs uh, varam pierakošanas pasākumus īstenot un kā mēs to visu varam finansēt. Jo, kā par zināms, tad, eh, ja runa ir par naudu, tad draudzība izbeidzas, bet Eiropas līmenī tas tā tikā kā sākas. Tādēļ es ļoti priecājos, ka šodien pie mums ir eh, Kipras rausamniecības un vidas ministrs. Mēs priecājamies, ka mums priekšā ir sešas mēnešas Kipra, Kipras prezidentūra. Mīza kungs, jums vārds. Kirie Proedre. Paldies, priekšēdētāji. Cienījamie Eiros parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es eh, šodien esmu šeit pie jums ne tikai tādēļ, ka Eiros parlaments ir viens no pīlāriem valstu struktūrā. Iestādes, idejas, politika Eiropas Savienībā ir pārstāvētās iestādēs, kā parlamenta prezidents teica, kopienas metode veidojas dialogā un uh, viedokļu nesakritība tiek risināta ar dialogu palīdzību, un kopienas metode ir uh, Eiropas Savienības dvēsele. Šodien esmu šeit pie jums. Gribu teikt, ka esmu no valsts, kur uh, demokrātiskās institūcijas un varas sadalījums uh, darbojas labi, un politiskā sistēma un uh, parlaments, viss šī sistēma ir veidota tā, ka ar dialogu palīdzību tiek veidoti kompromisi, protams, ne jau principiālos jautājumos, bet izpildu jautājumos un likumdošanas jautājumos tiek veidota politika, un eh, veidot likuma priekšlikumi, kas eh, atbilst pilsoniskās savienības eh, gaidām. Gribētu īpaši pateikties par to, ka jūs man esat snieguši iespēju šodien runāt jūs priekšā. Es gribu jums sniegt informāciju, bet gribu arī jūs uzklausīt par ļoti svarīgu tematu Kipras prezidentūrai, proti par vidas tematu, par eh, to, kā kopienu likumdošana vidas eh, jomā virza Eiropas Savienību uz eh, ilgspējīgu izaugsmi. Koherence, savietojamība ekonomikas un finanšu politiskajiem pasākumiem tie ir jāsaskaņo ar vidas politiku un politika, kas ir vērsta uz ilgspējīgu izaugsmi. Kipras prezidentūra mēģinās nodrošināt to, kā pašreizējās prioritātes, lai risinātu īstermiņa darbības, lai tas viss nebūtu par sliktu un nenoslogotu ilgspējīgu ilgtermiņa attīstību. Mēs vēlamies, lai krīze tiktu uztvērta arī kā jauna iespēja. Tāds politikas, jauns politikas iespēja, kurā cilvēks būtu politikas eh, pašā centrā. No vidas padomes 2013. gadā tiek skaidīts eh, politisks eh, vēstījums. Uh, Eh, mērķis ir Eiropas pusgada zaļumošana un izaugsmes eh, vērtējums, ko Eiropas komisija nākamajā novembrī izstrādās. Da, eh, vidas ministru padomes darba kārtībā decembrī būs diskusija par politiku arī par šiem jautājumiem. Viena no četrām pamatprioritātēm Kipras eh, prezidentūrā ir eh, tā, ka mēs eh, strādājam pie efektīvākas un ilgspējīgākas Eiropas. Smagās sekas, kas ir radušās nestabilitātes dēļ, ir īpaši ekonomiskajā jomā. Uh, parāda, cik svarīga ir kopienas pieeja, lai atrastu ilgspējīgas izaugsmas iespēju. Kopīgā vīzija, kas uh, bija Rio konferencē, kaut arī tas neatbild pilnībā tam, ko gaida Eiropas Savienība. Šī kopīgā vīzija nozīmē, ka ilgspējīgā izaugsme ir jānostāda pašā centrā, gan uh, valsts, gan reģionālās un globālās prioritātēs, kas tiek izstrādātas. Mūsu kopējais izaicinājums ir to visu īstenot un uh, veikt principiāls pasākumus ilgspējīgai izaugsmē, zaļai ekonomikai un cīņai pret nebadzību. Rio konferences rezultāti. Par tiem diskutējas vides ministra padome ar mērķi izstrādāt, uh, pieņemt secinājumus, lai turpinātu attīstīt uh, Eiropas Savienības prioritātes starptautiskā līmenī. Kipras prezidentūras mērķis ir panākt, lai Ņujorkā tiktu īstenots laika grafiks Eiropas Savienības tiešā iesaistē konsultāciju un diskusiju procesā. Un ir svarīgi, lai mēs sniegtu ieguldījumu ilgspējīgas izaugsmas mērķos. starptautiskajā institūcija ietvarā. Manuprāt, Eiropas eh, Savienībai jābūt pašā priekškalā un jārāda piemērs kopīgajos cilvēks centienos cīnīties pret mūsdienu vidas krīzi. Kipras prezidentūra mēģinās efektīvi pārstāvēt eh, Eiropas Savienības starptautiskos pasākumos, konferencēs, vidas uh, aizsardzības jomā īpaša uzmanība tiks pievērsta ūdens aizsardzībai un klimata pārmaiņām. Kaut arī ūdens ir uh, nepieciešams uh, cilvēkam veselībai. Eiropas Savienībā ūdeņi ir uh, samērā draudīgā situācijā. Neraugoties uz to, ka ir pieņemti likumi, kas eh, veido pamatu ūdens resursu ilgspējīgai apsaimniekošanai, ir jābūt eh, pamatprioritātē prezidentūrā. Jūs zināt, ka pašlaik Eiropas komisija izstrādā plānu uh, ūdens resursu aizsardzības plānu. Tas esmu blueprint. Ar šo plānu tiks vēģinā, mēģināts veidot dažādas politikas virzienus, un uh, mēs mēģināsim iztenot visus centienus, lai iesniegtu midz ministru padomē priekšlikumu secinājumu pieņemšanai. Neformālā Ministru padomu tikko kā notika Nikosijā. Nedēļas eh, nogalē šī sanāksme beidzās. Šai sakarā īpaši sirsnīgi gribu pateikties šis komitejas priekšsēdētājiem par viņa sniegto ieguldījumu, un novembrī būs konference, lai šis plāns, blueprint, varētu tikt īstenots. Kipras prezidentūra strādās pie tā, ka varēs tikt panākt vienošanās par katalogu, par saturiskiem jautājumiem, pie kuriem ir jāstrādā prioritāri, kas attiecas uz ūdens aizsardzību. Mūsu vēlme ir uh, panākt jau vienošanos pirmajā lasījumā Eiropas parlamentā. Esam uzņēmuši arī neformālus kontaktus šajā jautājumā, bet ja tas nebūs iespējams, tad mēs mēģināsim panākt politisku vienošanos decembrī padomē. Tagad pieskaršos lielajiem klimata pārmaiņu jautājumiem. Klimata pārmaiņu izraisītās sekas ir tik tālajošas, ka var teikt, ka cilvēce nesenajā vēsturē kaut ko tādu vēl nav piedzīvojusi. Mēs esam pārņēmuši stafets kociņu no Dānijas, esam ceļā uz Dahu, un mēs centīsimies šo konferenci vainagot ar panākumiem. Oktobrī padome izstrādās secinājumus par uh, Eiropas Savienības nostāju sarunās. Šajā punktā es gribētu īpaši pieminēt Eiropas Savienības uh, emisiju tirniecības sistēmu ar siltumnīcu efektu izraisītajām gāzēm. Uh, šīs sistēmas konsekventa īstenošana un uzlabošana var uh, uzlabot Eiropas ekonomikas izaugsmas iespējas. Turmākā rīcība tiks noteikta pēc komisijas uh, ziņojuma pieņemšanas. Ja tas vēl būs pirms Kipras uh, prezidentūras beigām, tad mēs pārbaudīsim šo jautājumu. Mēs strādāsim arī pie tā, ka pirmajā lasījumā uh, tiks panāta vienošanās par diviem tematiem - kā uzlabot kopienas politiku un uh, kā var sniegt pozitīvu ieguldījumu Eiropas Savienības vadošajai lomai, ko Eiropas Savienība izpilda starptautiskās sarunās. Vēlos šeit runāt par novērošanas sistēmas reformu, par uh, siltumnīcas efektu izraisīto gāzu kontroli pāraudzības sistēmu. Un līdzinājā pieredze varēs tikt ņemta vērā. Ir svarīgi, lai tiktu apkopot dati arī par uh, zemes platību izmantošanu mežsaimniecības uh, darbības uh, rezultātā izraisītās emisijas. Par šiem skaitļiem. Uh, Pielāgošanās klimata pārmaiņām ir ļoti svarīgs jautājums. Tas ir jāņem vērā arī citos politikas virzienos. To īpaši vēlas atbalstīt Kipras prezidentūra. Neformālajā padomē jūlijā ne tikai ūdens bija centrālais jautājums, bet arī šis jautājums. Jautājums par finansējumu šai stratēģijai pat labam tiek gatavots. Ja saulēcīgi tiks uh, izstrādāti priekšlikumu par CO2 izmešiem, ar, ko izraisa vieglās eh, transporta mašīnas, izplūdes gāzes. Eh, tad, kad tas viss tiks sagatavots, notiks pirmā viedokļa apmaiņa starp dalībvalstīm. Priekšsēdētāji, vēl viens jautājums, eh, kas rada lielus izaicinājumus. Tas ir temats par uh, bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un vadību. Neraugoties uz daudziem likuma normām Eiropas Savienībā un neraugoties uz uh, politikas virzieniem, šajā jomā mēs izturamies tā, it kā vide būtu spējīga nemitīgi ražot, atražot sevi. Un it kā daba absorbētu visus atkritumus, ko esam radējuši. Tā ir ļoti svarīga joma, un tur ir paredzētas sarunas saistībā ar konferenci par bioloģisko daudzvērtību. 2012. gadā oktobrī šī sanāksme notiks Indijā. Eiropas Savienība būs pārstāvēta šajā konferencē. Un uh, rīcies plāns, kas eh, tiks pieņēmts balstīsies uz padomas secinājumiem. Īpaši svarīgi stratēģijā ir eh, mobilizēt attiecīgus līdzekļus, pieeja ģenetiskajiem resursiem un eh, jūras vidas aizsardzība. Kipras prezidentūra gatavos secinājumus decembra padomē. Tur būs runa par konferences rezultātiem. Turklāt vēl mēs veiksim atbilstīgus pasākumus, lai atbalstītu sagaidīto likumu paketi, lai īstenotu Nagojas uh, protokolu, lai varētu tikt taisnīgāk sadalīti resursi. Tā kā tiks sagatavot attiecīgi plāni, tas viss uh, tiks īstenots. Tagad vēlētos pieskarties tematām par uh, atkritumu apsaimniekošanu. Tas, diemžēl, vēl ar vienu ir ļoti liels izaicinājums. Šī joma un šie resursi tiek ļoti izsmelti, tie resursi, ko mums piedāvā daba, un mums nav atbilstīgs plāns eh, atkritumu apsaimniekošanai. Kipras prezidentūra izstrādās priekšlikuma par uh, kuģu sagriešanu uh, vidēja draudzīgās iekārtās par priekšlikumu, ka šeit vajadzētu atcelt aizlieku, izņēmumus no aizlieguma arī baterijām, elektriskajām precēm bez vadiem. Mēs vēlamies panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Protams, uh, tad, kad būs arī eh, parlamentāra plāns eh, par šo jautājumu izstrādāts. Mēs jebkurā gadījumā mēģināsim panākt vispārīgu vienošanos ministru padomē oktobrī. Prezidentūra ir arī gatava strādāt arī pie citiem jautājumiem, kas ir horizontālas dabas. Ir īpaši šeit priekšlikums par jauno life regulu Tur ir 3,2 miljārdi eiro paredzēti. Neraugoties uz lieliem centieniem, kas līdz šim ir tikuši veikti, pagaidām nav bijis iespējams panākt uh, politisku vienošanos, tā ir panākt tikai daļēji. Mūsu mēģis ir virzīt uz priekšu diskusijas. Cik vien tālu iespējams, uh, esam plānojuši rīkot trialogus, paralēli arī tam progresam, kas ir sasniegts citos sektoros. Un ceram, ka būs vienošanās līdz 2013. gadam par šo regulu. Septītā vides eh, rīcības programma. Arī tā ir Kipras eh, prezidentūras prioritāte. Ar lielu interesi raugāmies, kāda būs attīstība ir jārada jauna vidas stratēģija zaļas ekonomikas virzienā. 2012. gada jūnija secinājumu garā un e, Rio rezultātu garā. Un šeit ir jāievesto, jā, jāizteno vides likumdošanā paredzētās tiesības. E, komisija decembra padomē e, uz to ir plānojusi sagatavot ziņojumu. Ja tas tā būs, tad būs arī progresa ziņojums. Vēl viens temats, kas ir prioritāte mūsu prezidentūrā, ir uh, direktīvas reforma par uh, vides uh, ietekmes izvērtējumu. Mē, mērķis ir uzlabot procedūru un uh, pētījumu kvalitāti. Atkarīgi no tā, kad šis priekšlikums tiks publiskots, prezidentūra grasās strādāt un virzīties priekš šo tēmatu. Mēs vēlamies orientējušos debatas par šo tēmatu un mēs gaidām progresa ziņojumu decembra padomē. Cienījamie deputāti, mēs nepakļaujamies ilūzijām. Nosēžoties pie Eiropas Savienības stūres, mēs kā maza valsts to darām pirmo reizi. Noteikti tas mūs nostādīs lielu izaicinājumu priekšā. Tas attiecas īpaši uz vides jomu. Iestādes likumā paredzētās normas. Tas viss pastāvīgi mainās. Mēs saprotam, kāds ir šis izaicinājums, un eh, mūsu iespēju robežās mēs darīsim visu, ko varam, lai Kipras prezidentūra darbotos veiksmīgi un pielāgotos situācijai. Nevēlos šeit ieslīgt detaļās, bet gribētu pieminēt dažus svarīgus punktus. Pirmkārt, par tematu ilgspējīga izaugsme un citi starptautiski jautājumi, vispārīgas dabas jautājumi. Un mums būs arī ministrijas darbinieki, kas atbalstīs uh, arī mūsu kolēģi no ministrijas sniegs atbalstu arī par citiem jautājumiem, gan bioloģiskā daudzveidība, pārobežu, um, gaisa piesārņošana tur. Mums vajadzētu gan grieķu kolēģi, gan arī dāņu kolēģi. Bet mēs, protams, uh, nesam politisko atbildību. Un lauksaimniecības ministrs pārstāvēs uh, attiecīgās konferencēs mūsu prezidentūru. Treškārt, ir arī sarežģīti jautājumi starptautiskos konferences par uh, klimatu pārmaiņām. To vadīs Kipras grupa, un tur būs klāt piecināt arī eksperti no citām valstīm. Priekšēdētāja kungs, tikšanās, kuras mēs līdz šim esam no, noturējuši arī kopā ar uh, Eiropas parlamenta pārstāvjiem man ļauj ticēt, ka mēs varam pamatoties uz uh, kopīgām idejām, ka mums ir kopīga nākotne, un uh, mēs patiešām vēlamies viens otru uzklausīt. Visos šajos gados mums vienmēr ir bijusi iespēja konstatēt, ka mēs strādājam savstarpēji respekta garām. Tas ir raksturīgs gan visām dalībvalstīm, gan arī Eiropas Savienības institūcijām. Tādēļ esmu paļāvīgs par to, ka mūsu prezidentūras rezultāti būs labi. Mēs kopā strādāsim pie tā, lai mēs kopā varētu veidot Eiropas nākotni. Neatkarīgi no lielā spiediena, kas pastāv, jo ir jātiek ārā no krīzes, mums ir eh, jārīkojas ar veselo saprātu, jākoncentrējas uz konkrētu rīcību. Mēs eh, padoms prezidentūrā vadīsimies eh, no caurspīdīguma principiem, bet es nevarēšu būt neitrāls vērotājs. Nākamajos nedēļās, nākamajos mēnešos meklēšu kopīgu pamatu ar visiem. Attiecīgām sakām, ko izraisa lielie izaicinājumi, bet arī ar drosmi kas ir vajadzīga, lai vajadzība. Uh, es saprotu, ka uh, šeit tāds liels izaicinājums un uh, daudz kaut ko esmu apsolījis, bet lai mierīgi varētu gulēt, uh, būs uh, tiešām jādara viss, lai to arī paveiktu. Paldies, ka jūs klausījāties ar tik lielu patiecību, uh, pacietību un mēģināšu, cik vien iespējams, atbildēt uz jūsu jautājumiem. Sasniegs paldies. Paldies, ministra kungs, par jūsu ievadvārdiem un par to, ka prezentējāt programmu. Mēs tagad zinām, ko varam sagaidīt turmākajos sešos mēnešos no Kipras prezidentūras. Un eh, paldies, ka uzsvērāt gan iekšējo, gan ārējo dimensiju Kipras eh, prezidentūrai. Tas ir labi, ka mēs strādāsim ne tikai, tā teikt, savā sulā, bet eh, pēc Rio arī būs nākamā lielā konference, un es domāju, ka ir labi, ka mēs apzināmies, ka Eiropai šeit ir startautiska atbildība par to, kā mēs pasaules eh, mērogā eh, varam parūpēties par taisnīgāku sadali, par klimata aizsardzību un paldies, ka jūs to savas prezidentūras laikā arī ņemat vērā. Tagad sāksim tradicionāli ar koordinatoriem. Pirmajam vārds Tautas partijas grupas vārdā Karlam Haincam Florencam, pēc tam Jolainens. Jā, padoms priekšsādātāja kungs, ministra kungs. Es ar lielu prieku uzklausīju jūsu ambiciozo uzrunu, bet man jāsaka, ka Jūs 46. padoms priekšsādātājs jau daudz no viņiem esmu uzklausījis un daudz cerību piln, run, pilnas runas arī esmu uzklausījis. Labi, jūs runa mani tiešām iespaidoja, bet padoms priekšsēdētājam ir ne tikai jāaplaudē, tad, kad komisija nāk klajā ar jaunām lietām, bet bieži vien varbūt arī jāpaceļ brīdinoši roka, tad, kad dalība valstis neīsteno to, kas vienmēr ir tiek um, nolemts. Tātad es kā vienmēr gribētu pajautāt, kā jūs rīkosieties ar tām valstīm, kas kopīgi pieņemtos lēmumus jau gadiem neīsteno. Jūs nosaucāt ūdens pamatdirektīvu, bet ir arī uh, atkrituma politika daudzus gadus darbojušajā jomā, un tas ir vienkārši katastrofāli. Uh, īstenošana ir vienkārši vienīga katastrofa. Neviens nevadās pēc kopējiem kritērijiem. Kā jūs šeit rīkosieties? Es, protams, zinu, ka komisija ir līguma sargātāja, bet jūs, nu, esat padoms priekšsēdētājs un uh, mums visiem kopā ir arī jāīsteno tas, ko mēs trīs iestādes esam nolēmuši. Paldies, Jolainins, lūdzu. Jā, padoms priekšsādātāja kungs arī no mūsu puses sirsnīgi sveicu jūs šeit vidas komitejā. Matijas Grote, mūsu priekšsēdētājs, eh, bija ļoti patīkam pārsteigts pēc apmeklējuma jūsu valstī. Viņš ieradās neformālajā padomē, piedalījās tur, un es eh, domāju, ka. Protams, visas prezidentūras eh, sāk savu darbu, ierod šeit pie mums, stādot priekšā savus labos mērķus un labos nolūkus. Mēs noteikti jūs atbalstīsim, lai daļa no tā vismaz tiktu īstenota. Man patīk, ka jūs sakāt, ka Eiropas Savienībai jābūt vadošajai ilgtspējīgas attīstības jomā. Rio konferencē mēs gandrīz varējām jau sataustīt šo sajūtu, ka pasaula gaida šās, šīs milzīgās pārmaiņas, pārēju uz zaļu, ilgtspējīgu ekonomiku, lai tas praktiski tiktu īstenots un gaida to no Eiropas, eh, jo Eiropa ir īpaši atbildība šeit vēsturiski. Līdz ar to mēs nevaram gaidīt, nedrīkstam gaidīt, kamēr kāds cits kaut ko darīs, mums ir jāiet pa priekšu. Rio uh, tika ļoti apspriesta ilgspēja, un uh, mums bija ilgspējības stratēģija, bet tā kaut kādā veidā nokļuva papīrgrozā. Jautājums jums, vai jūs uh, uzņemsieties iniciatīvu uh, atdzīvināt Eiropas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Mums ir eh, dažādi nosaukumi šeit eh, - ilgtspēja, eh, ekonomiskā, ekoloģiskā. Tas viss ir pazudis. Man ir prieks, ka jūs pieminējāt septīto vīdes rīcības programmu sastāv tikko beidzas, tā tad ir tāds kā pārtraukums līdz septītajai programmai, tāpēc ir jārīkojas steidzīgi. Jūs prezidentūras laikā jūs varat jau e, iezīmēt pirmos akcentus. E, e, pirmkārt jau tas, ka ir vilcināšanās, tā ir viena no lielākajām problēmām, ko Florence kungs minēja. Ir daudz likumu, bet daudz kas tā no, no tā netiek piemērots. Un vēl šī te visu mērķu sintēze, visu prasību sintēze, uh, uh, izveidojot kopīgu kopsaucēji. Tas ir jāpanāk šai uh, septītajai programmai. Mēs ar interesi gaidām jūsu progresa ziņojumu. Trešā piezīme mums ir ekonomikas krīze, un šķiet, ka vides politika tiek pastomta malā, un uh, jūs minējāt Eiropas semestri. Uh, un tā zaļināšana, un uh, es gribētu teikt, ka vajadzētu zaļināt arī Eiropas budžetu. Uh, jādomā arī budžeta politikā gan par ilgspējīgu attīstību, tātad gan daudzgadu finanšu schēmā, gan arī 2013. gada budžetā par to jādomā. Te jums būs spēlējama ļoti svarīga loma. Paldies, jo tagad Kristēvis. Minister, you know that the... Paldies. Ministra kungs, jūs zināt, ka emisijas tirdzniecības schēma pieredz grūtības pašlaik, eh, jo ir pārāk daudz šo kvotu eh, tirdzniecībai un eh, to cena ir pārāk zema un elektroražotāji, elektroenerģijas ražotāji vēlas uh, lai šī sistēma kļūtu atkal stabila un lai būtu paredzama situācija investoriem. Jūs zināt, ka komisija pašlaik pārdomā, vai nevajadzētu pārskatīt uh, oglekļa tirgu, lai nostiprinātu emisiju tirdzniecības cenu. Jūs uh, teicāt, ka jūs vēlaties veicināt emisijas tirdzniecības schēmu jums, eh, kā, pad, jūs kā padoms priekšsēdētājs, vai jūs aicināt eh, komisiju nodrošināt, lai emisiju tirdzniecības schēma atbilstu eh, savām uzdevumam, kā tas bija domāts? Paldies! Paldies priekšsēdētāja kungs un paldies eh, ministra kungam par to, ka viņš mūs iepazīstināja ar eh, pusgada plāniem. Un es, kā referents jautājumā par uzraudzības eh, regulu, es ceru, ka es varēšu pabeigt šo dokumentu jūsu prezidentūras laikā. Bet man ir trīs jautājumi par nākamo pusgadu Pirmais eh, par klimata izmaiņām. Mēs zinām, ka līdz šim viena dalībvalsts vairākas reizes bloķēja eh, zema oglekļa eh, ceļa karti un 26 valstis atbalsta šo priekšlikumu. Tātad ja tiks pieņemta regula, tad vairs nebūs eh, veto tiesību šajā jautājumā. Ko jūs domājat, eh, piemēram, klimata politikas jautājumā darīt, eh, lai atbalstītu šo ceļu kārti, ko atbalsta 26 dalību valstis? kur mērķis ir 25% samazinājums līdz 2020. gadam. Otrakārt, arī Kyoto protokola turpināšana ir ļoti svarīga un šeit ir jautājums arī par gaisa piesārņošanu, kur viena Eh, par emisiju eh, tirdzniecību, kur arī viena valsts var bloķēt visu procesu. Un trešais jautājums. Tā kā mēs šeit esam vides komitejā, kas ir ļoti svarīga arī lauksaimniecības politikas reformai, tad ko jūs darīsiet, lai šī 30% zaļināšana tiks samazin, saglabāta kopējās lauksaimniecības politikas reformās? Paldies, tagad Čuti Gārlī. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you, um, Minister. Paldies, uh, priekšsēdētāji kungs, un paldies, uh, ministra kungs. Es uh, ceru, ka jūsu labie nodomi arī piepildīsies. Viens ļoti konkrēts jautājums par Kīpru. Es gribētu jums par to jautāt. Kiprā ir problēma ar uh, šo putnu ķeršanu. Apmēram 8 miljonu putnu tika noķerti uh, pagājušajā gadā. Un uh, ko jūs domājat darīt, lai uh, tiktu mazināta šī nelikumīgā putņu ķeršana tīklos. Paldies, tas bija pirmais jautājuma rauns, un tagad gribētu dot vārdu jums, ministra kungs, atbildēm. Haristo, Brevere, Haristo. Paldies, priekšsēdētāji, paldies visiem komitejas deputātiem par šiem ļoti vērtīgajiem un ļoti svarīgajiem jautājumiem. Protams, mums uh, nav daudz laika, es centīšos izteikties īsi un uh, dot iespēju izteikties arī citiem. Par ilgspējīgu attīstību to pieminēja vairāk priekšsādātāja kungs. konferences rezultāti, Rio konferences rezultāti tiešām tika plaši kritizēti, un arī mēs e, visi apzināmies, ka mēs neesam vieni paši uz šīs planētas. Pietiek vien paraudzīties, cik ilgs laiks bija nepieciešams, lai 27 dalība valsts varētu e, vienoties par kopīgu pozīciju. Mēs noteikti būtu gribējuši, lai konference uh, būtu bijusi iespēja veikt vairāk pasākumu, un gala rezultāts, jāatzīst, nav diezko ambiciozs, bet tas tagad ir pieņemts kā labs kompromiss. Nu, tāds apmierinošs kompromiss. Nu, tematiskie mērķi vismaz tik iekļauti. Un arī zaļā ekonomika tik iekļauta lai vispār uzsākt jaunas diskusijas. Bet, protams, ka nav apmierinoši tas, ka netika panākta vienošanās par ANO vidas programmas pārskatīšanu. Mērķu īstenošana ilgspējīgas attīstības ziņā uh, netie, netiek virzīta uz priekšu. Mēs sagatavosim uh, secinājumus oktobra padomēji lai nodrošinātu, ka tiek īstenots vismaz tas, par ko ir bijusi vienošanās. Decembra padomē tad tiks sniegt informācija par attīstību starptautiskā mērogā. Mēs vēlamies virzīt uz priekšu tās procedūras, kas attiecas uz institucionālo ietvaru ilgspējīgas attīstības veicināšanai. Šeit ir runa par īstenošanas pasākumiem, par bioloģisko daudzveidību un par ietvaru ilgspējīgam patēriņam šai programmai. Daži atsaucās uz septīto vides uh, rīcības programmu. Tā ir viena no prioritātēm Kipras prezidentūrai. Pēc uh, jūnija padomas secinājumiem Kipras, eh, tātad pēc jūlija padomas secinājumiem mēs centīsimies šai tēmai uh, intensīvi sekot. Mums ir plānotas uh, tikšanās vidas darba grupā un būs arī vidas ministra padome decembrī. Tur tā tad ir plānots, uh, ka komisija stādīs priekšā programmu, un ja tas tā ir, tad uh, būtu jāsagatavo arī situācijas ziņojums pēc uh, jūnija padomas gan uh, apvārsmes 2050 uh, eh, tika minēts. Un jāmin arī ūdens un dabas aizsardzības un Uh, atkrituma apsaimniekošanas sektors. Mēs Kipras prezidentūru uzskatām, ka tam vajadzētu būt uh, svarīgam instrumentam šo mērķu sasniegšanai un pārējo uz zaļu ekonomiku. Un mēs uzskatām, ka ir būtiska saikne šeit ar Rio konferences rezultātiem. Un septītajā rīcības programmā ir jāietver šie secinājumi. Jūs eh, minējāt arī eh, klimata pārmaiņas, mūsu kā Eiropas Savienības pozīcija uz Dohas konferenci. Eh, par to notiks viedošanās nākamā, nākamajā vides ministru sanāksmē oktobrī. Uh, Mēs eh, vēlamies sasniegt labus rezultātus eh, Dohā, eh, lai tiktu pieņemts otrais saistību posms, sākot ar 2013. gada 1. janvāri, lai tiktu virzīts uz priekšu darbs pie jaunas vienošanās, kas varētu stāties spēkā 2015. gadā un attiektos uz visām pusēm. Uh, un ir jāstrādā pie emisiju samazināšanas programmas īstenošanas. Un ir jāaktivizē zaļais uh, pielāgošanās fonds un mehānismi attiecībā uz klimatu. Mēs centīsimies uh, darīt visu, lai pātrinātu ieviešanas periodu jo 100 miljārdi eh, dolāru šeit tiks eh, piešķirti. Mēs eh, sadarbosimies arī ar parlamentu, mēs uzklausīsim parlamenta rezolūcijas, un tie deputāti, kas būs klāt Dohā, tie noteikti arī aktīvi iesaistīsies un sniegs konkrētu konstruktīvu ieguldījumu Eiropas Savienības pozīcijas uh, veidošanā. Mēs ceram, ka tas viss eh, būs īstenojams pēc iespējas labākā veidā. Un tad um, ceļvedis eh, zem eh, CO2 izmešu ekonomikai, tas ir jāpiemina kā svarīgs punkts īpaši tagadējā ekonomikas situācijā. Kipra aktīvi piedalījās šajā procedūrā lai virzītu uz priekšu šo priekšlikumu. Mēs atbalstījām secinājumus, kādi tika piedāvāti. Mēs atbalstām arī šo te stratēģiju, ka ir jāpanāk uh, zem CO2 izmēšu ekonomika, bet uh, šobrīd, diemžēl, pozīcijas uh, nemainās un to mēs nedrīkstam aizmirst priekšsādātāja kungs. Tur nav nekādas jaunas iniciatīvas plānotas. Bet mēs esam gatavi turpināt diskusijas politiskā līmenī un domāt, kā vēl uh, var panākt progresu un kā var panākt kaut kāds izmaiņas starptautiskajā situācijā όσον αφορά τα θέματα των αποβλήτων. Runājot par atkritumu apsaimniekošanu. Daudzveidīgajos likumdošanas aktos un regulās ir eh, noteikti kritēriji un prasības, un komisija ir jārūpējas par šo prasību ievērošanu. bet eh, tā, protams, ir galvenokārt komisijas prioritāte. Eh, prezidentūrai, protams, jārūpējas arī par to, lai komisija pildītu savu pienākumu, bet eh, mēs darīsim arī to, kas ir mūsu spēkos. Priekšsādātāja kungs esmu arī atbildīgs par lauksaimniecību un runājot par kopējās agrārās politikas pirmā pīlāra zaļināšanu un par kopējās zivsēmniecības politikas zaļināšanu, jo mēs šeit taču runājam par abām politikām. Mēs eh, šos te pamatprincipus vērtējam ļoti pozitīvi, tos, uz kuriem balstās komisijas priekšlikums. Un mēs piekrītam, ka uh, lauksaimnieku loma ir jāstiprina un jāatbalsta, bet ar, protams, ar priekšnosacījumiem, kam ir jātiec uz mūsu lauksaimniekiem, lai šāda zaļināšana varētu notikt. Un tad par kopējo zivsaimniecības politiku tur mēs arī atbalstām šādu zaļināšanu, runājot par zvejas apjomiem, kas eh, neapdraudētu zivju resursus. Αναφέρθηκε, έγινε... Lai eh, nodrošinātu šeit ilgtspējīgus rezultātus. Tika pieminēta nelegālā putnu ķeršana Kiprā. Kipra veids visus nepieciešamos pasākumus, lai šīs darbības apkarotu, ierobežotu un eh, cīnītos pret šo parādību. Nosaukšu dažus datus no 2001. līdz 2011. gadam kopā tika konstatēti 3600 nelegāls putnu ķeršanas gadījumu, 1700 uh, eh, attiecās uz nelegālām lamatām, kas ir tikušas uzstādītas, un dažkārt tika konstatēta arī nelegāla tirzniecība ar šiem putniem. Uh, 25 restorāna īpašnieki tika sodīti, es atvainojos, apsūdzēti par to, ka viņi pirka šos putnus, un uh, mēs esam spējuši ierobežot šo fenomenu. Ir īstenots arī stratēģijas, lai uh, informētu sabiedrību un labāk uzraudzītu un nepieļautu šādas darbības. Tā ir prioritāte mūsu valstī, un tas bija arī vēstījums. Uh, Eiropas eh, putnu kongresā. To organizēja uh, eh, 2011. gadā Lārnakā. Protams, jāsaka, ka šis fenomens pilnībā vēl nav apkarots, putnu ķeršana joprojām notiek nelegālā veidā, eh, bet tagad ir savākti dati un um, sabiedrības informēšana ir ļoti svarīga šajā aspektā, lai šo problēmu galīgi atrisinātu. Tas tā vispārīgi priekšsēdētāja kungs. Ja jūs vēlties, uh, varam turpināt jautājumu sesiju. Esmu gatavs atbildēt arī uz uh, citiem jautājumiem, ja jums tādi ir. Question, maybe, yeah. Vai ministrs kungs atbildēja uz manu jautājumu, vai varbūt vienkārši tas pazuda tulkojumā? I asked, I asked in particular. Es viņam konkrēti jautāju, vai prezidentūra aicinās komisijai nākt klajā ar priekšlikumiem atlikt malā šīs emisiju kvotas, tātad rezervēt kvotas un tādējādi stiprināt emisijas tirdzniecības sistēmu. Gut, yeah, äh, uh... Labi, tad tagad uh, tas tiks atklāts otrajai jautājumu kārtai kur to atstāsim, atklāsim. Kritāns ar sēnis, Estrelas kundze un Gerbrandī. Vispirms Kritāns ar sēnis, lūdzu, Kritāns. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos jums, ministra kungs, sirsnīgi pateikties par organizāciju it īpaši padomus prezidentūrā, tieši kas ir jūsu plānos eh, vidas jautājumos. Mēs ceram, ka mums būs eh, regulāri kontakti par vidas jautājumiem. pieminēt kopīgā lauksamniecības politika. Jūs būtībā jau atbildējāt uz vairākiem jautājumiem. Bet jūs runājāt arī par ūdeņaizsardzību, par kaitīgajām vielām, bīstamajām vielām, jūs runājāt par mežsaimniecību. Tie bija daži jautājumi, kas ir svarīgi, bet man konkrēts jautājums par Rio. Jūs teicāt un stāstījāt, kas tika sasniegts Rio un kas netika sasniegts. Tas, kas Rio tika pieņemts, neatbilda tam, ko mēs gaidījām bet eh, man šeit tomēr eh, uz gāda ir eh, viena vienošanās. Bieži vien tas ir ļoti tā neskaidra noformācija, tīpaši attiecībā uz saistībām. Tas nav gluži skaidrs, ko tas nozīmē. Mēs to varētu īstenot. Ja mēs to īstenotu, tad varētu kaut ko tiešām arī sasniegt. Vai jūs vēlaties pārbaudīt iespēju no Kīpras puses uzsākt iniciatīvu jūsu prezidentūras laikā? Iniciatīvu sabiedrības uh, mobilizācijā par šiem diviem svarīgiem jautājumiem. Pirmkārt, lai varētu tikt priek, uh, uz, uz, uz priekšu, lai varētu rast tiešām arī tādu pilsoniskās sabiedrības attī, eh, attīstību šajā jautājumā, bet kas attiecas arī um, uz ANO, ne tikai uz, uz uh, Eiropas Savienības institūcijām. Jā, paldies. Es gribētu teikt paldies ministram. Viņa izklāsta bija ļoti skaidra par darba programmu Kipras prezidentošu laikā. Varētu uz norādīt arī, cik uh, labi, kā ir kāds, kas patiešām ļoti apņēmīgi vēlas īstenot šos plānus. Rio plus 20 daudz rezultāti nebija apmierino, apmierinoši, bet mēs konstatējam, ka pēdējos gados starptautiskās vidas konferences nedod patiesi pozitīvus rezultātus. Iepriekšējās klimata konferences vispār nesasniedz nekādus rezultātus. Tās faktiski izgāzās. Rio plus 20 neatbilda tam, kas tika gaidīts. Un klimata pārmaiņas. Mēs varam konstatēt, ka klimats eh, kļūst siltāks, veidojas tūkstneši, tiek sagrautas dažādas ekosistēmas, un šis process netiek apstādināts. Un to visi var konstatēt. Ja to visu ņem vērā un ņem vērā to, ka oktobrī būs jauna bioloģiskās atvērtības sanāksme. Gribētu jautāt ministram, ko jūs gaidāt no šīs konferences? Ko jūs domājat par 11. sanāksmi par bioloģisko daudzveidību? Varētu uzzināt, vai jūs gaidāt patiesu progresu, sarēdzinām ar Nagojas konferenci. Vai jūs gaidāt progresu, vai mums arī šajā jomā nāksies atlikt problēmu risinājumu. Paldies. Nākamais. Jānis Gebrandī. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies arī ministru kungam par uzstāšanos un iepazīstināšanu ar plāniem. Mans jautājums ir saistīts ar Rio konferenci mēs esam vīlušies attiecībā uz eh, Rio gala dokumentu, un mēs varam secināt, ka daudzpusējā vertikālā pieeja nedod gaidītos rezultātus. Tātad mums kā Eiropas Savienībai būtu jāmaina eh, stratēģija attiecībā uz pasaules ekonomikas zaļināšanu un es esmu pārliecināts, ka mums ir vajadzīga pragmatiskāka pieeja un um, arī jāpievērš uzmanība citiem politikas jautājumiem. Viens no tiem ir attīstības uh, politika un otrs uh, tirdzniecības politika. Abos šajos uh, jautājumos Eiropas Savienība vēl ir ļoti ietekmīga Un man ir jautājums, vai jūs eh, varēsiet eh, pārliecināt, vai es esat gatavs pārliecināt kolēģus ņemt vērā vīdes apsvērumus arī tirdzniecības līgumos. Tātad vai būtu jālieto eh, arī šī pieeja slēdzot divpusējos līgumus ar citām valstīm? Paldies, Jāna Krista Klāsa. Jā, ministra kungs. Kipras padomjas prezidentūra ir ļoti labi sagatavojusies, un uh, mēs uh, mājā sagatavošanās sarunās jūs brīnišķīgajā valstī to varējām konstatēt. Kad jūs šodien runājāt par lauksamniecību, jūs teicāt, ka jūs atbalstāt kopīgu lauksamniecības politiku principā un vērtējat to pozitīvi, tīpaši zaļināšanas principu Un ja es eh, pareizi visu atceros, es re, redzēju, ka jūsu valstī ir ļoti laba lauksaimniecība, jūs ražojat ļoti labus augļus. Un jūs eh, par eh, ekoloģisko mežu, par ekoloģisko zemes atstāšanu atmatā, par šo jautājumu. Es domāju, ka jūs kā kiprietis jūs eh, varētu iet šajā virzienā kopā, ne, neiet kopā ar komisāru, bet neatbalstīt viņu, bet varat parūpēties par tādu uh, saprātīgu, vispārīgu ekoloģisku pieeju kopā ar mums. Tās ir lietas, ko mēs nākotnē varam panākt, un padoms prezidentūra uh, par to arī grasās diskutēt Un tas pats attiec uz Lulu CF, eh, ko mēs šeit eh, komitejā, par ko mēs diskutējām, arī vakar eh, mēs par to diskutējām, emisijas plāni, siltumnīcas gāzu samazināšana, ir tīpaši laukšanisko zemju izmantošanā un mežsaimniecībā. Un komisija, izņemot mežsaimniecību, arī lauksaimniecības aram zemi, arī šeit ir iekļāvusi. Jūs gribētu jautāt, vai jūs arī uzskatāt, tāpat kā es, ka. Kā šis uh, aprēķins, uh, kas uh, tiks panākts ar milzīgu administratīvo slogu, beig beigās lauksaimniecībai neko nedos. Un es gribētu jautāt, vai vispār ir vērts tik daudz tur ieguldīt, bet vienkārši varbūt vajadzētu lauksaimniecību šeit izņemt no tā visā ārā. Paldies, Sandrīna Baļē. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Ministra kungs. Es pievienošos kolēģiem, pasakoties jums par prezentāciju. Paldies par jūsu prioritātēm, ko izklāstījāt, un man prieks, ka jūs tā ļoti ambiciozi vēlties rīkoties vidas jomā Kipras prezidentūras laikā. Es gribētu atbalstīt arī tos, kuri minēja Rio samitu un to, kam jānotiek pēc tam Protams, bija vilšanās, bet eh, arī būs 11. pušu konference oktobrī Iedrabadā, runājot par mūsu apņemšanos eh, bioloģiskās daudzveidības eh, kontekstā. Un šeit gribētu jums vienkārši pajautāt tā precīzāk par šīm trim uh, sadaļām, kāda būs Eiropas Savienības pozīcija, vismaz kā to prezentēs padome un kā um, to prezentēs padome. Jūs runājāt par likumdošanas pakotnes ieviešanu, bet jūs nenosaucāt nekādus datumus. Vai jūsu prezidentūras laikā jūs vēlaties uh, ratificēt Nagojas protokolu? Uh, vai visas valstis Eiropas Savienībā ir ratificējuši šo uh, protokolu. Runājot par finanšu resursu mobilizāciju, vai esat gatavi atsākt uh, debatas par jauniem finansējuma avotiem, bet galvenokārt par uh, nosacījumiem valsts atbalstam un arī par pētījumiem par šiem nosacījumiem, lai varētu nonākt pie tā, ka uh, Uh, viss publiskais finansējums būtu pareizajā virzienā, kas respektē bioloģisko daudziedību un tā tālāk. Un vai Haidrabadā uh, jūs uh, varētu panākt to, ka Eiropas Savienība nāk klajā ar ļoti svarīgiem elementiem šajā samitā un par strateģisko plānu, par bioloģisko daudzveidību. Kāda Uh, kādā līmenī, cik ambiciozi jūs vēlēsieties uh, cīnīties par, jū, vīras, par jūras un okeāna vidas aizsardzību. Un vai jūs prezidentūras laikā jūs esat gatavi debatēt uh, arī padomi atsākt debatas par augšņu pamatdirektīvu? Paldies tagad, Sofija Okonī. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāji. Ministra kungs, dargie kolēģi, es gribētu pieskarties diviem atšķirīgiem jautājumiem. Pirmkārt, kohēzijas politika, reģionālā politika, kurai e, vīdes komitejā ir publicēts atzinums, un es biju referente par šo, e, tajā, šajā atzinumā es piedāvāju lai kohēzijas politika un reģionālā politika uzņemtos līdzfinansēt uh, ūdens infrastruktūras objektus, uh, gan uh, ūdens apgādes, gan attīrīšanas objektus tādās valstīs, kurās uh, šīs infrastruktūras ir novecojušas. Uh, piemēram, Francijā, bet arī citās valstī tā tas ir. Francijā Uh, piemēram, uh, ūdens uh, iegūvas vietās iegūtais ūdens, piegādājot līdz patērētājiem, var pat būt zaudējumi līdz pat 50%, un tas ir tieši tāpēc, ka infrastruktūra ir novecojusi. Un šeit tiešām ļoti grūti pašvaldībām vai pat arī dalībvalstīm ir diezgan grūti finansēt šo, šīs infrastruktūras atjaunošanu Un es gribētu jautāt, vai kohēzijas politika nevarētu um, daļēji finansēt šīs infrastruktūras atjaunošanu. Otrkārt, elektromobilitāte. Jūs zināt, ka ilgspējīgas attīstības kontekstā mēs uh, iesim aizvien vairāk elektrisko automašīnu virzienā. Pilsētās tas var ļoti labi darboties, bet runājot par garākiem pārbraucieniem, uh, izmantojot elektriskās automašīnas, eh, mums eh, būtu jāaprīko Eiropas teritorija ar eh, elektrisko bateriju uzlādes stacijām. Tas būs ļoti dārgi, ja vēlamies to darīt, bet tas ir jādara, lai šīs transporta veids varētu attīstīties un lai nodrošinātu šo te elektromobilitāti Eiropā. Tie ir divi ļoti svarīgi punkti, uh, kuros man būtu nepieciešams Kīpras prezidentūras atbalsts, jo nesmu pārliecināta, ka visas valstis uh, ar sajūsmu atbalstītu šādus līdzfinansējumu projektus. Rīt uh, tiks pieņemts dokuments Regī komitejā, par to būs balsojums, un pēc tam šis dokuments nonāks padomē, un tur man būs tiešām uh, Eh, vajadzīgs jūsu atbalsts. Eh, Tātad ūdens infrastruktūra un elektromobilitāte ir ļoti svarīgi jautājumi. Un vēl par kohēzijas politiku. Regī eh, komitejas referents pieņēma manu ieteikumu, ka arī uh, sporta infrastruktūru varētu finansēt ar kohēzijas uh, politiku. Mēs esam atbildīgi arī par veselību mūsu komitejā, un sports ir cieši saistīts ar es, uh, eh, veselību. Otrs jautājums par subsidaritāti. Uh, eh, tiesības veikt vīnogulāju stādījums. Līdz šim tur ir bijušas kvotas, tātad ir tiesības stādīt vīnogulājus. Uh, Un uh, pagātnē mēs centāmies, uh, tātad domājām par tādu kā ideju atcelt šīs kvotas līdz uh, pēc 2015. gada, bet vīna nozarē tā ir tiešām um, problēma. Šeit ir pieprasījuma un piedāvājuma problēma. Vīnogulāju, vīna ekonomika vīnu nozarei tas ir ļoti svarīgs jautājums. Piemēram, piena jomā mēs redzam, kāda bija situācija, un tāpēc mēs to nedrīkstam pieļaut vīna jomā. Kipra ir viena no dalībvalstīm, kas nav, varbūt vēl nav paspējusi parakstīt šo te ideju atgriezties pie kvotām attiecībā uz vīnoglāju stādīšanu. Es nezinu, vai jūs to vienkārši esat aizmirsuši, vai tur ir kāds eh, pamatots iemesls, un ja jā, tad kāds tas ir, jo mēs ļoti nepacietīgi gaidām, ka jūs to parakstīsiet. Paldies! Un Rihards Zēbers, protams, arī ir lūdzas vārdu. Es eh, būtu tiešām izbrīnīts, ja viņš nebūtu lūdzas vārdu. Viņš ir uh, referents par uh, uh, ūdens jautājumiem. Paldies priekšādātājai. Gribu uzdot jautājumu par uh, ūdeni. Ministra kungs, mēs uh, cieši sadarbojamies ar jūsu līdzstrādniekiem, kas attiecas uz uh, komisijas priekšlikumu par prioritārajām vielām. Mēs zinām, ka padomē ir uh, ārkārtīgi atšķirīgi viedokļi, bet vienlaiks mēs zinām arī to, ka mēs, uh, mums ir saistības līdz 2015. gadam sasniegt šādu labu ķīmisku līmeni, un komisija regulāri pārbaudīs, kādas vielas vēl vajadzētu iekļaut. Priešlikums tagad ir sagatavots, pie jums padomē un pie mums parlamentā par to notiks diskusijas. Mēs zinām, ka daudz starē valstis ļoti iebilst, kas attiecas uz farmacētisko ražojumu iekļaušanu. Mm dabisko hormonu iekļaušanu. Es gribētu jūsu pozīciju uzzināt, kā padoms prezidentūras nostāju, cik lielā mērā šeit ir iespēja sasniegt kompromisu šajā grupā, kas eh, ir tādas eh, dalībās, kas ir ļoti pret to visu, un kādas iespējas viņas vēl pārvilkt mūsu pusē. Uh, jo, protams, ka tas atstās milzīgi ietekmi uz cilvēku veselību. Izmaksu arguments, kas vienmēr tiek piesaugs, es domāju, tikai daļai tas ir pareizs. Jo labumi, ko sniedz šādu pasākumu, ja mēs tos izsverām un paraugāmies, tad tie ir lielāk, la, gribētu zināt, vai e, jūs grasāties veikt pārliecināšanas darbu, vai arī jūs domāsiet, ka šīs trīs vielas uh, nav jāiekļauj prioritāro vielu sarakstā. Paldies Rihardam Zēveram, līdz ar to mēs esam paveikuši otro jautājumu kārtu. Viens jautājums bija vēl no pirmās kārtas, un tad uh, ministra kungam došu iespēju atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Paldies, priekšādātāji. Jā, Deivis kunga jautājumam es tiešām uz to neatbildēju. Eh, tur par LUF eh, problēmu. Dažas eh, valstis to uzskata par tādu kapitālu, par kaut ko, kas ir ļoti vērtīgs. Bet mums vajadzētu panākt vienošanos, un to mums būtu vajadzētu izdarīt drīz. Mēs gaidām komisijas priekšlikumu, lai mēs arī varētu virzties uz priekšu ar mūsu iniciatīvām. Bet, kā jau es teicu savā runā, mums jebkurā gadījumā vajadzētu mēģināt emisijas tirdzniecības sistēmu saglabāt. Mums noteikti ir jāpanāk, lai varētu ātri risināt. Es runāju arī par Rio. Gribētu teikt, ko mēs šodien darba grupā, vidas darba grupā panācām, par ko mēs runājām. Šī darba grupa vērtē Rio rezultātus un eh, šo darbu pabeigs septembrī. Mēs šiem abiem jautājumiem, ko pieminēja Arsenis, eh, mēs piešķirsim lielu prioritāti. Mēs papildināsim indikatorus un eh, radīsim starptautisku ietvaru, lai varētu sasniegt labu rezultātu par stratēģiju bioloģiskai daudzveidībai. kā Kipras prezidentūra mēs gan starptautiski centīsimies atbalstīt iniciatīvas, lai izvērtos no bioloģiskās daudzveidības pazušanas. Konference Indijā būs veltīta šim jautājumam. Bet ir jāmobilizē arī finanšu līdzekļi, lai šo jautājumu varētu risināt. Eiropas Savienība izvirsies mērķus 2020. gadam. Šie mērķi ir mums ne tikai jāīsteno, bet dabai jādod iespēju arī atgūties. Tie ir augsti mērķi, un mēs vēlamies šo centienus virzīt uz priekšu. Jaunā iniciatīva – tā ir vajadzīgs finansējums. Ja mēs cenšamies kaut ko panākt, ir vēl arī šķēršļi. Notiek starptautiskas konferences, un bieži vien tās nesniedz vēlamo rezultātu. Jūs noteikti zināt, ka es negribu to saukt par izgāšanos, bet uh, par vājiem rezultātiem, kas neatbilst tam, kas gaidīts, ir jāsaka, ka nu, nav īsti līdzekļi, lai panāktu pozitīvu rezultātu. Uh, Jauna iniciatīva ir specializācija ar LIFE programmu. Mēs to pilnībā kā padomjas prezidentūra atbalstām. Bet, protams, ka tikai ar to nepietiek, lai apmierinātu vajadzības. Kas attiec uz Natūra 2000 sugu daudzveidību. Tādēļ es teicu arī, ka mēs vēlamies finansējumu atbalstu kopā ar KLP. Zaļināšana ekonomikā zaļināšana, zaļā lauksamniecībā, tā ir prioritāte. Runāja arī par zivsarniecību. Jaunais zivsarniecības fonds sniegs iespēju aizsargāt ekoloģiskās sistēmas un aizsargāt sugas. Jūs runājat par prioritārām vielām attiecībā uz ūdeni. Tur mēs strādājam pie vienošanās, pie vīru saraksta. Mūsu vēlme, lai tiktu panākt vienošanās pirmajā lasījumā ar Eiropas parlamentu. Jo drīzāk tas viss notiks, jo vairāk tas apmierinās visu iesaistu pušu intereses. Tas ir jāņem vērā ūdens rīcības programmās, vadības programmās. Paldies referentam par to, ka tika mainīts laika grafiks. Tādā veidā mēs iegūsim nedaudz vairāk laika, lai sasniegtu kopīgo mērķi. Mēs veiksim nepieciešamos grozījumus un cerams atradīsim arī kompromisu šajā sarežģītajā jautājumā. Cerams, tie būs risinājumi, ko pieņems lielākā daļa dalību valstu un arī Eiropas parlaments. Šiem risinājumiem ir jāapmierina arī vidas aizsardzības izvirzītās prasības. Īpaša uzmanība jāpievērš farmacētiskiem izstrādājumiem. Tie ir jautājumi, kas uh, viež bažas dalību valstīm. Tās ir izmaksas, uh, kas būs nepieciešamas, lai vērotu attīstību. Nav iespējams uh, piešķirtam līdzekļus, ja tur nebūs vienošanās ar parlamentu, nerakoties visiem centieniem, cerams, ka tā nebūs. Tā tagad, ja mēs mēģināsim panākt padomē politisku vienošanos. Un tas viss ir plānots uz decembri. Έγινε αναφορά, κύριε Πρόεδρε, στην πράσινη ανάπτυξη. Priekšsēdētē kungs tika runāts par zaļo izaugsmi. Mums, mums programmā zaļā ekonomika ir daļa no ilgspējīgas attīstības. Tas viss ir jāizteno līdzsvaroti sociālā, ekonomiskā un vides situācijā. Pārēj uz zaļu ekonomiku prasa arī koordinēts pasākumus. Tas ir vesels kopums ar politiskiem pasākumiem. Mēģināsim ietekmēt arī citus politikas virzienus. Zaļināšanas koncepcija iekļaut arī citos politikas virzienos - enerģijas politikā, transporta politikā, uh, ražošanas politikā, lauksaimniecībā, zivsaimniecībā. Bet ja cilvēki nemainīs savu izturēšanos, tad to visu būs grūti īstenot. Ja cilvēki mainītu savu izturēšanos, tad varētu strādāt pie problēmas saknēm. Krimatodotisi, ko apetīte Tika runāts arī par finansējumu, kas ir nepieciešams, lai mainītu infrastruktūru, ir nepieciešami ūdens tīkli. Šeit tika runāts par novecojušamies ūdens tīkliem Francijā. Tika runāts par elektrisko automašīnu finansējumu. Tas ir vien, viens no svarīgiem jautājumiem, eh, par ko mēs runājam arī neformālajā ministru uh, tikšanās laikā. Šeit ir arī vajadzīga pielāgošanās pasākumi, tīklu pielāgošana, lai izvairītos no zaudējumiem. Atbilstoši instrumenti ir jāveido, un tas būtu mūsu iekodījums. Kā pielāgoties klimata izraisītēm pārmaiņām? Protams, ka vienmēr nevar gaidīt, ka viss nākšana Eiropas Savienības budžeta vai no dalībvalstu budžeta. Protams, ir jāsaist arī privātais sektors. Ir jābūt sadarbībai starp uh, privātajiem investoriem un valsti. Šeit ir jāiesaist gan privātie uzņēmēji, gan arī apdrošināšanas sektors. Nevar taču gaidīt, ka Eiropas Savienības budžets atrisinās uh, visas problēmas. Priekšādākums es mēģināju atbildēt uz pēc iespējas vairāk jautājumiem, ko biju pierakstījis. Ja daži domā, ka jūs uz jūtu jautājumu es neatbildēju, tad gribētu uzsvērt, tas nebija ar nodomu, eh, bet eh, varu arī turpināt eh, atbildēt jautājumiem. Ministra kungs gribētu vispirms sirsnīgi pateikties ka jūs šo pēcpusdienu atnācāt pie mums atbildēt uz mūsu jautājumiem, izklāstiet savu viedokli. Tas ir eh, plašs lauks, kas liec uz programmu. Man patīk horizontālā pieeja, kāda esat izvēlējušies gan par klimata pārmaiņām, gan arī kombinējot to ar ūdens politiku. Tie nav nošķirami jautājumi. Šie politikas virzieni ir sadarīgi kopā. Jūs eh, šeit arī sniedzat pārskatu par ANO konferenci kā mēs nākotnē varam izpildīt savus starptautiskos uzdevumus. Es domāju, ka mēs arī komitejā par to runāsim un definēsim. Vienmēr jau ļoti daudz, kas tiek gaidīts no šīm konferencēm, bet kā mēs varam panākt tajās uh, rezultātus, varbūt mums vajadzētu arī mūsu pašu nostāju uh, šeit varēs pārskatīt. Tā jau ne tikai vidas konference, bet tā bija arī konference ilgspējīgā attīstībā. Varbūt arī citas iestājas puses no citām valstīm. Varbūt, ka viņiem bija sociālais jautājums svarīgāks nekā vidas jautājums. Un es domāju, ka mums to nākotnē vairāk jālīdzsvaro, jāizsver kā mēs šādās starptautiskās konferencēs, um, arī mūsu starptautiskajiem partneriem, uh, kā mēs ar viņiem varam sadarboties. Uh, Jūs teicāt, jūs neesat neitrāls partneris, jūs eh, tas arī nevarat būt kā padoms prezidents. Mēs arī vienmēr neesam tikai un vienīgi mīļi un labiņi. Protams, kā padomas prezidentūras sākumā vienmēr, jā, bet jūs runājat par pirmā lasījuma vienošanos reizēm arī pretrunas, un reizēm par lietām ir jādiskutē ilgāk, ir jābūt laikam, pārdomām. Un tad kvalitāte pirmā vietā, nevis ātrums. Gribu teikt, uh, Eiropas parlaments šeit brauc eh, tādā tempā, kā franču ātrvilciens TGV caur likumdošanu, un reizēm tā ir padome, kas drīzāk eh, brauc kā tāds reģionālais vietējais tūsatikums vilciens. Mēs īstenībā vienmēr parlamentā esam ļoti ātri ķeramies pie lietām, bet kādreiz mums arī ir vairāk vajadzīgs laiks pārdomām. Lūdzu, sešas mēnešas un arī vēl pēc tam jūs kā vidas ministrs, bet arī lauksaimniecības ministrs, un tad, kad jūs eh, sanākat lauksaimniecības ministru kopā, domājat tur par zaļināšanu nākotnes lauksaimniecības politikā. Un lūdzu, pasakiet to arī finanšu ministriem, ka mums tam ir vajadzīga nauda. Mēs varam pieņemt ļoti skaistus lēmumus, ļoti skaistus plānus, bet, ja pēc tam procedūra tāda, ka viss tiek nosvītrots un viss tiek atstāts tikai uz minimālā līmeņa, tad mēs eh, mūsu politiku nevaram īstenot. Mēs eh, nevaram atbildēt uz izaicinājumiem, un es domāju, ka tas ir ļoti labi, ka jums ir, eh, jūs esat kombinācija gan vidas ministrs, gan lauksnēcības ministrs, jūs varat galveno uzsvaru likt droši uz vidi. Un noslēgumā jūs teicāt par cilvēka rīcību, cilvēku izturēšanos, un tā nu ir tāda, kā tā ir, un manuprāt, reizēm mums uh, īpaši visām trim institūcijām ir jāizskaidro labā politika, kādēļ mēs kaut ko darām Eiropas Savienības līmenī. Es zinu, kādreiz nepietiek laika šādām lietām, bet es domāju, ka mums eh, nākotnē jāpievērš tām galvenā vērība, proti diskutēt ar cilvēkiem par to, jo tikai tad cilvēku izturēšanās var mainīties. Vēlu jums eh, daudz spēka, izturību un labu veiksmi padomas prezidentūrā. Tas, ko līdz šim esmu redzējis, tas ir bijis ļoti labi sagatavots, bet viena lieta ir pavisam droša. Ļoti daudz prezidentūras ir labi sagatavotas, bet uh, prezidentūras beigās uh, jau tiek vērtēt rezultāti. Bet uh, jūs esat vesela komanda un visai komandai ir jābūt labai. Es zinu, ka jūs padomus prezidentūra, tā ir ļoti laba komanda. Gribētu teikt sirsnīgs paldies par to, ka atnācāt pie mums un vēlam jums labus panākumus. Ε, απλώς, κύριε Πρόεδρε... Priekšsēdētāja kungs, gribētu vēlreiz uzsvērt, ka novembrī būs konference Kiprā par šo blueprint dokumentu, un mums būtu liels gods, ja jūs, bet arī citi Eiropas parlamenta deputāti varētu ierasties un uh, izrādīt mums godu, esot klāt šajā konferencē. Priekšsēdētāja kungs, es esmu jūsu rīcībā, noteikti e, varu jums palīdzēt, ja tas ir iespējams. Paldies, un kā jau teicu, novēlu jums veiksmi, un tagad varam ķerties pie darba. So, nach einer. Tātad, pēc šīs eh, padomas prezidentūras prezentācijas un programmas izklāsta, turpināsim ar mūsu pašu darbu un tagad skatīsim konkrētu likumdošanas aktu. 16. darba kārtības punkts - naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un iegūves darbības jūrā drošums. Nu, katrs kaut ko uh, var iedomāties, kas ar to ir domāts. Ļoti īsts, precīzs nosaukums, saka priekšsēdātais smejoties. Nu, labi, varbūt šis uh, nosaukums nav tas labākais, lai izskaidrot, par ko tad te ir runa, bet, nu, to varam vēl mainīt. Un tagad sāksim skatīt šo jautājumu, sāksim debatas. Ah, Kriton, Kriton. Kritons Arsenis. Uh, aizstās šodien referentu Lūdzu Kriton. Thank you very much. Uh, I will be... Paldies. Es uh, uh izmantošu Palēcka kunga piezīmes. Tātad uh, pasaules uh, modernajā sabiedrībā ir vajadzīga jauna naftas un gāzes atrādņu izpēte un ir svarīgi apgūt jaunas metodas un iegūt eh, vairāk resursu, tomēr bieži vien var rāsties negatīva ietekme uz apkārtējo vidi, un likumdevējiem ir jārīkojas, lai novērstu šādus incidentus eh, nākotnē. Tātad atzinumu sagatavotājs pauž gandarījumu par komisijas priekšlikumu vajadzīgo drošības un vides standārtu nodrošināšanai, tomēr viņš uzskata, ka priekšlikumu var uzlabot, lai nodrošinātu, ka patiešām mērķi tiek sasniegti. Ir uh, minēta atzinumā galvenā eh, problēma, jo eh, šis priešlikums ir domāts, ka tieši pielietojama likumdošana, bet nozares pārstāvji uzskata, ka direktīva būtu piemērotāka. Iepriekšējās diskusijās lielākā daļa debāšu bija par šo jautājumu. Palecka kungs uzskata, ka komisijas nostāja būtu jāatbalsta, un viņš uzskata, ka regula varētu veidot vienādus spēles noteikumus visā Eiropas Savienībā, vai arī tad ir jāsagatavo priekšlikums, kas nodrošina gan pilsoņu drošību, gan arī eh, ļauj saglabāt eh, vides eh, drošību. Arī ir uh, jāpievērš uzmanība attīrīšanas izmaksām pēc uh, lielākām, uh, lielākiem nelaimes gadījumiem, un tas ir arī atbilstoši principam piesārņotājs maksā. Būtu jāizvairās no tādiem gadījumiem, ka tad uh, uzņēmums var bankrotēt, un tad nodokļu maksātājiem ir jāuzņemas arī izmaksas par šo vides attīrīšanu. Noteikums par sabiedrības piedalīšanos ir jāpastiprina, un iedzīvotājiem ir jābūt eh, informētiem par smagiem uh, negadījumiem un arī pasākumiem, kas ir eh, veikti, lai ierobežotu kaitējumu videi un cilvēka veselībai. Un arī būtu jāpastiprina ziņošanas sistēmu par nelaimes gadījumiem. Iestādēm, kas izdod licences, būtu arī jānosaka eh, prasība izskatot eh, atļaujas piešķiršanu naftas un gāzes nozares darbībām jūrā. Īpaša uzmanība būtu jāpievērš jūras un piekrastes vidēm, kam ir paaugstināts ekoloģiskās ietekmes risks, un eh, būtu šie uzņēmumi regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos par to, personāla gatavību un iespējām ātri reaģēt. Būtu jāpārliecinās, ka arī Eiropas Savienības uzņēmumi, kas strādā ārpus Eiropas Savienības, ir eh, gatavi reaģēt uz eh, nelaimes gadījumiem un ievērot standartus. Un ir jābūt eh, stingrām prasībām un uh, uzticība starp dažādām valstīm, arī tādām, kas nav pie Eiropas Savienības nepieder, būtu nostiprināta, ja arī šo valstu pārstāvji varētu izdarīt pārbaudas. Mums ir jāatrod līdzsvars starp vides un sabiedrības drošību un uzņēmumu eh, pētījumiem un nelaimes gadījumos uzņēmumiem ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai novērstu sekas. Pašlaik nafta un gāze tiek iegūta gan Ziemeļjūrā, gan arī Vidusjūrā jaunajās atradnēs, un e, šis e, priekšlikums e, paredz, kā tiks pārbaudītas visas instalācijas, un Eiropas Savienība nedrīkst eh, riskēt ar cilvēku veselību. Par to ir arī jāpārliecina sabiedrība. Paldies, Krītona Arsenis, un tagad gribētu dot vārdu Šnībā Iestrunai, kas ir tautas partijas eh, ēnu referents. Paldies, priekšsādētāji. Es īsti nezinu, kam lai pasakos. Pateikšos vispirms Paļecka kungam un tad, protams, arī Krītonam Arsenis kas šodien eh, stādīja priekšā Palēcka kunga viedokli. Tātad sirsnīgs paldies par šo projektu. Es atbalstu komisijas priekšlikumus, kas uh, uzlabos drošību uh, jūras uh, izpētes darbos. Man kā Ziemeļvācijas iedzīvotājai, bet arī citiem droši vien, kas dzīvo piekrastē Eiropas Savienībā šis priekšlikums ir ļoti svarīgs. Mēs visi zinām, cik negatīvas sekas var šādiem negadījumiem būt attiecībā uz vidi. Eiropā ir gandrīz tūkstoši šādu uh, iekārtu jūrā un varam reiķināties, ka nākotnē tādu vēl būs vairāk. Un katrs no šiem uh, urpšanas pasākumiem vai šīm iekārtām ir milzīgs risks, un Kritons ar senis jau uh, par to tikko runāju. Un tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai augstā līmenī tiktu vienots, apvienots šis juridiskais ietvers, regula būtu labākais veids, man liekas, kā nodrošināt minimālo uh, drošību Eiropā. Vēl daži punkti. Pirmkārt, šis precizētais grozījums par caurskatāmības noteikumu ir pozitīvs. Otrakārt, es uh, um, atbalstu, ka šo iekārtu uh, darbības pārtraukšana šeit tiek ietverta un nākotnē jādomā par to, tad, kad tiek pārtrauktas šīs darbības, ir jānodrošina, lai tas tiktu darīts droši. Bet problemātiski man šķiet šis priekšlikums, ka um, tā valsts, kuras teritorijā uh, notiek uh, šie darbi, ka tā var prasīt tādu kā pārbaudi, tas pagarinātu visu šo procesu un kavētu visas darbības, arī eh, darbības pārtraukšanu. Un es domāju, ka uh, kopējos pasākumos šādu priekšnosacījumu nebūtu jāietver. Paldies! Nākamais ēnu referents Bas Aikhauts, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, and, uh... Paldies! Un um, paldies eh, arī par informāciju par šo atzinumu. Mēs eh, atbalstām eh, referentu viņa nostāju un ir nepieciešams nostiprināt komisijas priešlikumu, jo dažos jautājumos tas bija nepietiekami stingrs. Tas ir vērtējums par pagājušā gadā publicēto versiju. Ir diskusija par to, vai ir jābūt regulai vai direktīvai, bet mēs uzskatām, ka ir jābūt regulai, lai būtu vienādi spēles noteikumi un lai nebūtu pārāk sarežģīta šī procedūra. Mēs piekrītām referentam, ka dokumentam būtu jābūt regulai. Protams, naftas iegūšanā profilakses pasākumi ir svarīgi, jo nelaimes gadījumus ir vieglāk novērst nekā pēc tam likvidēt sēkas. Uh, un ir vajadzīgi inspektori, kas nav minēti komisijas priekšlikumā, un arī referents nav pievērsis uh, uzmanību tam. Tātad Eiropas jūras drošības aģentūrai būtu šeit jāuzņemas uh, loma uzraudzībā. Protams, ir svarīgi arī, lai nebūtu risku neaizsargātās teritorijās, eh, lai nebūtu riska ekosistēmām. Arī ir runa par eh, jūras dziļurbumu risku Arktikas eh, ziemeļos. Mēs vēlētos noteikti šeit moratoriju, un to mēs darīsim arī, ievērosim šādu nostāju savos grozījumos. Un, ja nu tomēr nelaimes gadījums notiek, tad jautājums ir, kurš eh, par to atbild. Es domāju, ka šeit būtu arī jānostiprina eh, finanses atbildība, jo pašlaik ir tā, ka apdrošinātāji saka, ka viņi nevar apdrošināt šos nelaimes gadījumus, uh, Tātad tā ir bīstama situācija, jo apdrošinātāji atrunājas ar datu trūkumu un paziņo, ka viņi nevar apdrošināt. Tas nozīmē, ka naftas uzņēmumi nodarbojas ar eh, uzņēmē darbību, kam ir nezināms risks un finansu sloks ir jāuzņemas nodokļu maksātājiem. Ja nav iespējams apdrošināt, tad tomēr ir jāpārliecinās, lai privātie uzņēmumi, kas uzņemas risku un arī saņem peļņu, piemēram, uzņēmums Shell, nu, nevar būt tā, ka viņi uzņemas risku un tad pēc tam neatbild. Uh, Mēs to nevaram pieņemt tādu situāciju ne mūsu ūdeņos, ne arī ārpusē, ārpus Eiropas Savienības. Ir likumi, eh, kas attiecas uz uzņēmumiem pat, ja tie strādā ārpus eh, Eiropas Savienības ūdeņiem ir eh, svarīgi, lai uzņēmums atbildētu par visām izmaksām, arī ieskaitot seku likvidāciju, jo pašlaik bieži vien e, par to maksā e, sabiedriskais sektors. Tātad uzņēmumam, kas saņem peļņu, būtu arī jāmaksā par visu šo ieguves ciklu, ieskaitot arī iekārtu noņemšanu. Ir vēl iespējas uzlabot šo priešlikumu. Paldies! Paldies, Bāzēkaut, un e, Šodien, laikam, ir uh, aizstājai diena ēnu referentiem, un tagad gribētu dot Rebrandī kungam, uh, kurš aizstāja Lepāžas kundzi. Lūdzu. Yes, thank you very much, Mr. Chairman and Corinne Lepāža. Paldies! Uh, Lepāžas kundze nevarēja piedalīties šodien, tātad es runāju viņas vārdā. Pirmkārt, paldies uh, Kritonam un referentam par to, ka Šīs ir ļoti labs atzinuma projekts, un mēs kā uh, liberāļi sagatavosim vairākus grozījumus, lai nostiprinātu uh, šo atzinumu īpaši attiecībā uz uh, finansu drošību un neatkarīgu vērtēšanas procesu. Mēs pozitīvi vērtējam to, kā šis eh, dokuments paliek regula, nevis direktīva. Ir arī svarīgi, kā Eiropas jūras drošības aģentūrai var būt svarīga loma, un eh, mūsu grupa uzskata ļoti svarīgi, par ļoti svarīgu, ka eh, šī loma tiek attiecināta arī uz naftas ieguvi un pētījumiem. Vēl viens elements ir atbildība un finansu drošība, un jau eh, mēs eh, dzirdējām vairākus komentārus par šo jautājumu. Mēs apsveicam komisijas vēlēšanos paplašināt eh, ekoloģiskās atbildības direktīvas aptvērumu un mēs uzskatām, ka no uzņēmumiem ir jāprasa visā darbības laikā un visos eh, jūras eh, urbuma projektos parādīt, ka uzņēmumam ir pietiekams finansu iespējas, lai novērstu kaitējumu videi, kas rodas, eh, varētu rasties no uzņēmumu darbības. Tas ir ļoti svarīgi. Un beidzot, Beidzot, mēs pievērsīsim uzmanību trešās eh, neatkarīgās, trešās puses eh, speciālistu lomai. Mēs eh, arī gribētu varbūt nedaudz nostiprināt formulējumu ārkārtas situācija. Un tādā veidā varētu uzlabot Arktikas reģiona drošību. Paldies, Jan un gribētu dot Marinai Enikanakis, viņa pārstāv kolēģi Stevensonu kungu. Thank you. Yes, I am. Today I am. Paldies, jā, es šodien pārstāvu Stevensonu kungu, un es izmantošu viņa piezīmes. Pirmkārt, mēs apzināmies, ka naftas urbumi jūrā ir saistīti ar būtiskiem riskiem. Un, kā minēja kolēģis pagājušajā gadā, tad ir jānodrošina, lai visām iesaistītēm valstīm būtu augstākais drošības līmenis. Tomēr šiem pasākumiem būtu jābūt adekvātiem, tie nedrīkst būt pārmērīgi Un eh, regulācija nedrīkst būt tāda, ka uzņēmumi ir spiesti atstāt tirgu. Es eh, priecājos par apvienotās karalistas regulācijas sistēmu, kas ir labākais vadošs, labākais labas prakses piemērs pasaulē, un arī komisijas priekšlikuma pamatā ir mūsu pašreizējā sistēma arī citām valstīm būtu jāpaukstina savi standarti līdz mūsu līmenim. Tomēr ir satraucoši, ka komisija piedāvā regulu, nevis direktīvu, un tas nozīmē, ka mums būs apvienotai karalistei jāceļ daļa no veiksmīgās regulēšanas sistēmas un jāievieš Eiropas regulēšana personāla sagatavošana jaunai situācijai prasīs gan laiku, gan izdevumus un varētu arī pazemināties drošības standarti, jo inspektori un profesionāļi tiek atrauti no saviem tiešajiem pienākumiem. Un jauno pasākumu izmaksas varētu būt apmēram 146 miljoni mārciņu. Šie priekšlikumi var novest pie juridiskiem absurdiem jo šajā nozarē slikta likumdošana var būt katastrofiska. Kā apvienotās karalistas pārstāvis es esmu priecīgs piedāvāt kolēģiem eh, mūsu modeli un izdarīt grozījums, lai visi eh, strādājošie un iedzīvotāji varētu gūt labumu. Ir eh, bijis priešlikums atsaukt uh, jeb atcelt visus uh, naftas urbumus uh, jūrās. Tomēr mēs dzīvojam reālajā pasaulē, un kamēr zaļie mums nevar piedāvāt alternatīvas, tikmēr ir jādomā, kā pēc iespējas labāk izmantot resursus. Mēs gatavosim daudzus grozījumus. Paldies! Par šo sniegumu no apvienotās karalistes, kas bija tik svaigs. Jā, apvienoto karalisti. Gribētu dot uh, vārdu kolēģei Vilsai. Viņa patiešām ir klāta viena no diviem mēnu referentiem, kas ir klāta. Lūdzu, Vilsas kundze. Jā, paldies. Sākumā es gribētu īsumā pateikt, ka es uzskatu, ka ir nepiemēroti, ka mēs kā vidas komiteja esam izstrādājuši tikai vienu atzinumu. Uh, ITRIS komiteja un komisija ir izstrādājis priekšlikumu par uh, ārzonas aktivitāšu drošību. Tur uh, galvenokārt runa par uh, šo aktivitāšu drošības nosacījumiem, raugoties uz vides kaitējumiem un no tā izrietošā riska cilvēkiem un dzīvniekiem. Mūsu komiteja ir atbildīga par vides jautājumu, vides vidēm daļa kaitējumiem, sanācijas pasākumiem Itrē mums vajadzētu mums sadarboties, viņiem nevajadzēja būt vadošajai komitejai. Es baidos, ka šādā veidā jau no paša sākuma uh, ir tiek noteikts virziens, kurā iet parlamentam. Bet es ļoti atbalstu, ka komisija ārzonu aktivitāšu drošībā saskata rīcības nepieciešamību un ir izstrādājusi priekšlikumu regulē. Tādā veidā Eiropas Savienība saņem iespēju minimālos standardus īstenot tieši dalību valstīs visā Eiropas Savienībā spēkā esošie standarti ir svarīgāki nekā jebkāda. Man izvēl neviena naftas vai gāzes ieguves eh, vieta nav nodrošināta no um, gāzes un naftas koncernu rīģības. Šie uzņēmumi pamatojas tikai uz savām peļņas tieksmēm, un ja šie koncerni uh, tā strādā, kaut kā arī mm, pieprasījums un cenas pieaug. Uh, blakus slānekļa gāzei arī tiek eksploatētas tās uh, ieguves, kas ir ļoti tālu, dabā nav tik viegli pieejama, vairākus kilometrus zem ūdens. Pat komisija savā priekšlikumā norāda, ka risks uh, Eiropas Savienībā, ka notieks katastrofas, ir ļoti liels. It īpaši pēdējos divos gados mēs kaut ko tādu esam piedzīvojuši. Ja notiek negadījums, tad vismaz vajadzētu uh, nodrošināt, lai atbildīgā firma maksā par visiem vides nodarītajiem kaitējumiem. Ceturtais pants komisijas priekšlikumā ir pārāk vājš. Ir precīzi jānosaka, ka jānodrošina droši un pietiekami finanšu līdzekļi, eh, pirms firma ir eh, saņēmusi urpšanas licenci. Firmas nedrīkst eh, tikai iebākt pēļņu, bet tām ir arī jāatbild finansiāli par sevis izrastiem kaitējumiem, jo citādi būs tā, ka Eiropas nodokļu maksātāji maksās par eh, katastrofas sekām. Es eh, uzskatu, ka referents ir pareizā virzienā iet šajā jautājumā. Jūtīgos jautājumos eh, katastrofa riska dēļ nedrīkstētu atļaut šādas darbības. Neviena firma nevar uh, nevarēs apmaksāt uh, arktiskajā reģionā uh, katastrofas izraistās sekas. Nav nekāda pieredze, kā ar naftas katastrofām uh, apieties uh, uh, sasaluma reģionos. Samērā maz uh, ir. Uh, šie, šie, šie urpšanas sēlas un apmēram 6 miljoni tonnas katru gadu nonāk jūrā, jūras ūdenī. Uh, un uh, katra šāda uh, ieguves vieta palielina uh, vidas uh, kaitējumu. Ja firmas pašas negrib vai nevēlas uh, apstādināt šo uh, dabanotajā kaitējumu, viņai nevajadzētu šādos jūtīgos uh, reģionos saņemt licenci strādāt. Naftas koncerni vienu lielu daļu no savām uh, investīcijām iegūda, lai uh, apzinātu šīs uh, ieguves vietas, un uh, vadītāji uh, vienkārši aiztais acis un uh, nepievērš uzmanību tam, ka šie resursi nav atjaunojami. Šeit ir jādara viss, lai tiktu ier, iegūtīts atjaunojamās enerģijās un nevis, eh, nevis tik daudz investīcijas eh, gāzes un eh, naftas ieguvē ir jāizkavē šāds ieguvas vietas, upšanas vietas jūtīgos reģionos. Ir jāievaro visi drošības kritēriji. Tikai tādā veidā mēs sagatavosim ceļu jaunajām atjaunīgām enerģijām. Jā, Vilsas kundze, jūs uzdevāt jautājumu, kādiem mēs nepiedalāmies. Es gribu tikai teikt, ka es cīnījos par komiteju līdz pēdējiem. Pirms uh, komiteja priekšsēdā konference to lēmumu pieņēma. Jā, es uh, uzskatu, ka kas attiecas uz komiteņu jautājumu par komitejām, es tiešām cīnījos. Mums ir atzinums, bet ar uh, ekskluzīvām kompetencijām komitejai par dažādiem pantiem un kopā ar ITRE ir mūsu dalīta kompetence. Mēs kopā ar ITRE, tas bija rezultāts ilgai cīņai ar kolēģiem no ITRES komitejas. Es uzskatu arī, ka šī procedūra īstenībā šeit mums vajadzēja būt vadošajiem, bet nevis ITRE. Bet lēmums bija tāds. Kolēģis Ivs Košē saņem vārdu. Nav laika limits. Okay. Oui, mm, merci beaucoup. Paldies, priekšsādātāji. Pagājuši, kad es nebiju Eiropas parlamentā, biju eh, Francijas Nacionālajā asamblējā un eh, ar tagadējo premjeru mēs bijām opozīcijā un mēs iebildām pret likumdošanas priekšlikumu. Man šeit ir viens eksemplārs, eh, kur bija paredzēts aizliegt izpētes un iegūst darbību jūrā. Šeit atsaukšos uz dažām, dažiem teikumiem. Tur tiek teikt, ka tas patērē daudz enerģijas, tehnoloģijas ļoti smagas un platformas ir ļoti specifiskas un uh, urbumi dažkārt ir horizontāli. Uh, tas ir trīs reiz četras reizes dārgāk nekā urbumi uz zemes un uh, Tātad mēs, protams, mācījāmies no Gujānas, tur ir mēģinājumi izpētīt šos te slānekļa enerģijas avotus un bija viena Uh, platforma, kas maksā 300 miljonu eiro dienā, un tas ir ļoti bīstam arī vidēji, tātad tas ir pie Gujānas krastiem. Un tur ir ļoti ievērojama bioloģiskā daudzveidība, kas patīk ļoti manai kolēģei Sandrīnai Belijē un, protams, mums visiem citiem, un tas apdraud arī jūras uh, ekosistēmu un jūras bruņurupučus. Un uh, tas ir jāņem vērā. Tāpēc es ieteiktu mūsu komitejai, neraugoties uz ļoti interesantajiem komisijas un referentu priekšlikumiem, gribētu mums būt nedaudz skarbākiem attiecībā pret šīm eh, darbībām jūrā. Mēs eh, varētu, kā jau daudzi kolēģi teica, rīkoties savādāk, tāpat kā Basto teica, kurš šeit ir arī klāt. Paldies, Kušē kungs! Es jums nedevu laika ierobežojumu kā iepriekš, bet tagad esam nonākuši pie debašu beigām. <laughs> un tagad gribētu dot vārdu komisijai, un pēc tam. Vai padomi ir pārstāvēta? Tagad vārds komisijai. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Paldies priekšsādātāji un paldies visiem tiem, kuri izteicās. Paldies arī tiem, kas atbalsta komisijas priekšlikumu, un es domāju, ka komisijas mērķis ir skaidrs, un tas ir radīt labākus apstākļus meklēšanas, izpēc un iegūs darbībām jūrā, jo vai jūs to vēlties vai nē, šīs aktivitātes saglabāsies gadu desmitiem vēl pat mūsu ceļvedī 2050. 50. gadam eh, enerģijas jomā, tur mēs runājam par zemu oglekļa izmešu eh, ekonomiku un par atjaunojumiem enerģijām, bet mums ir jāsaglabā arī reāls skats uz dzīvi, un tas nozīmē, ka nafta un gāze vēl gadu desmitiem tiks iegūt un izmantot. Un ir ļoti svarīgi pieņemt pienācīgu likumdošanu Eiropas līmenī, arī tāpēc, ka Eiropas Savienības teritorijā arī šādi urpšanas darbi notiek. Mēs zinām, ka ir valstis, kas ir uh, ļoti aktīvi izvērsušas šo darbību, un BP bija tas, kas uzņēmums, kas ir uh, Lielbritānijas uzņēmums, uh, kas arī šādu darbību izvērš. Un tas tiešām ir jautājums, kas sabiedrībā ir jāskata. Uh, un mums, protams, ir jāregulē šīs aktivitātes. Tāpēc arī mēs nācām klājā ar regulas priekšlikumu, jo mēs vēlamies uh, reglamentēt tieši šo darbību veicējus, un viņi arī ir tie, kas ir primāri atbildīgi par šo darbību drošumu. Un uh, tāpēc ir skaidrs, ka debatas par šo regulu vai direktīvu notiks šajā parlamentā. ITRE piedāvā direktīvu, un mēs ar apmierinājumu konstatējam, ka jūs atbalstāt mūsu priekšlikumu par regulu. Un padomē šīs diskusijas droši vien arī notiek, kā jūs varēsiet iedomāties. Paldies jums par atbalstu, paldies par to, ka atbalstāt galvenās pozīcijas mūsu priekšlikumā. Jūs uzsvērāt virkni jautājumu, kas uh, varētu būt uh, droši vien problemātiski, un mēs ļoti labi saprotam to, ka jūs uzsverat arī to, cik svarīga ir finansiālā atbildība. Tā tiešām ir, ka apdrošinātāji šobrīd uh, nevar sekt visus zaudējumus, kas varētu rasties. Un, protams, tas ir arī tāds jautājums, ko mēs pārzinām, ko mēs apzināmies, un tāpēc mēs meklējam citas iespējamās alternatīvas, kas ir mūsu priekšlikumās. Bet mēs, protams, saprotam arī jūsu bāžas. Bet, eh, mūsuprāt, mēs eh, nevaram šobrīd vēl rast tādu gatavu risinājumu. Referents izteica interesantu priekšlikumu par šīm pārbaudēm. No vienas puses, kop, dalībvalsts citā dalībvalstī, es nezinu, vai padomē šis uh, punkts tiks skatīts pozitīvi, bet jā, tā ir, ka ir citi gadījumi, citi piemēri, kad ir tiek veiktas darbības, kas skar ne tikai vienu dalību valsti, un līdz ar to ir nepieciešama lielāka reģionālā sadarbība šajā jomā. Jūs arī runājot šeit par eh, darbības pārtraukšanu, kad šīs platformas tiek eh, nojauktas. Un tas ir jautājums, kas būtu jāiekļauj licencēšanas procesā, tātad jau izsniedzot licenci operatoriem, būtu jāskatās uz visu darbības ciklu, arī uz darbības pārtraukšanu un iekārtu nojaukšanu. Un Vēl viens jautājums, ko jūs uzsvērāt, ir EMSA jo loma. EMSA regula, tātad Eiropas jūras lietu drošības aģentūras eh, regula ir grozīta, lai ļautu šai aģentūrai iesaistīties arī iegūst darbībās jūrā. Protams, tas eh, neiet tik tālu kā jūs dedaši prasāt, proti, ka EMSA veiktu uzraudzību, bet tā nav e, šīs aģentūras joma, vismaz vēl tas tā nav paredzēts, un varbūt, ka tas pakāpeniski būtu jāveido, bet šī komisija tik tālu neiet. Par caurskatāmību. Protams, tas ir svarīgi, Un tā ir arī iekļaut mūsu priekšlikumā. Mēs atbalstām arī idejas par caurskatāmības uzlabošanu. Par šīm te jūtīgajām jomām tas arī ir jautājums, kas jāskata licencēšanas procesā. Pirms divām nedēļām biju Norvēģijā, un, protams, Arktikas reģions uh, ir saistīts ar Norvēģiju, un tāpēc Norvēģija ļoti cieši seko šiem jautājumiem. Esam droši, ka Viņi šeit noteiks eh, pareizos nosacījumus, lai varētu veikt iegūs aktivitātes arī jaunās zonās. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet tas ir jārisina licencēšanas eh, kontekstā, un tas ir vislabāk risināms tieši šādā veidā, tad tā ir prevencija. Ar to arī beigšu un esmu pārliecināts, ka tiks iesniegti daudzi grozījumi šajā komitejā. ITRE šo jautājumu apspriedīs rīt no rīta. Parlament. Uh, un esmu pārliecināts, ka debatas parlamentā būs ļoti interesantas. Un mēs ar lielu interesi tām sekosim. Padomē jau tiek sešas mēnešus pie tā strādāts. Un uh, tā kā tā ir Kipras prezidentos prioritāte. Mēs sagaidām, ka trialogs eh, ar parlamentu un padomi varētu sākties jau līdz šā gada beigām. Un šeit svarīgs ir jautājums arī par laiku. Mēs tiešām nedrīkstam kavēties. Mums ir jārada pēc iespējas labāki apstākļi šīm eh, izpēc un iegūs aktivitātēm jūrā Un tiešām mums ir kopīgs mērķis radīt pēc iespējas labākus nosacījumus. Paldies! Paldies komisijai! Līdz ar to esam nonākuši pie debats beigām un 12. jūlijas 12. pa dienu ir grozījuma iesniegšanas termiņš. 6. septembris ir tas datums, kad debatēsim par eh, grozījumiem šeit komitejā. 19. septembrī paredzēts balsojums komitejā un balsojums uh, ITRE komitejā. Tad notiks 10. oktobrī. Tāds ir laika grafiks. Paldies! Paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Un tagad uh, pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 17. un arī 18. punkts. Skatīsim tos kopā. Uh, pētniecības un inovācijas padoma programma, apvārsnes 2020 un īpašā programma, ar kuru īsteno pētniecības un inovāciju padoma programmu, apvārsnes 2020. Vispirms gribētu dot vārdu referentei, referentiem, kas ir eh, Kristians Silviju Bušoju. Vai es pareizi izrunāju? Jā, ļoti labi, ļoti pareizi izrunājāt. Paldies, gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, komitejas deputātiem par visiem iesniegtajiem grozījumiem. Kā zināt, tad ir apmēram 400 eh, grozījumi par regulu un 200 eh, par īstenošanas dokumentu. Es varbūt nedaudz garāk runāšu, bet izteikšos par dažiem ļoti svarīgiem grozījumiem. Eh, protams, nevarēšu runāt par visiem. Un, uh, šī varētu pat nebūt mana galīgā pozīcija, jo jāskata vēl arī citi grozījumi, un esmu gatavs uzklausīt arī kolēģis, kas droši vien aizstāvēs savus grozījumus. Ir daudz grozījumu, kas ievieš jaunas idejas. Tādās vietās, kur mans projekts negroz komisijas priekšlikumu, tos varu atbalstīt ir grozījumi par uh, pētniecības karjeru pievilcību. Mums ir jāpiesaist zinātnieki, lai nodrošinātu labu zinātnes uh, situāciju. Tos atbalstu. Es atbalstu arī starpdisciplinaritāti, kas, manuprāt, ir visefektīvākā, uh, efektīvākais veids, kā nodrošināt zinātnes attīstību par cilmšūnām, kas ir viens no delikātākiem jautājumiem ir ļoti daudz grozījumu par to, un tā ir joma, kurā centīšos nākt klajā ar kompromisiem vai vienu kompromisu. Daži kom grozījumi ir ambiciozāki, kam komisijas priekšlikums, citi savukārt ir tādi ierobežojoši. Es pats uh, esmu iesniedzis dažus grozījumus, lai ņemtu vērā komisijas priekšlikumu. Atsaucoties uz uh, alternatīvām, uh, cilvēku cilvēku šomām es piekrītu komisijai, ka nevajadzētu būt šeit pārāk perspektīviem, mums vajadzētu atklāt, atstāt vaļā durvis jaunām alternatīvām. Nevis vienkārši noteikt, uh, ka var izmantot um, nabasaits cilvēkšūnas. Bet šeit jāsaka, ka šīs cilvēkšūnas nevar patentēt, kamēr citas uh, šūnas var. Es ļoti piesardzīgi izturos pret šo uh, argumentu. Ir daudz grozījumu par nanotehnoloģiem un to drošību. Dažas var atbalstīt, jo es arī uzskatu, ka kamēr nanotehnoloģijas var, uh, protams, ļaut mums attīstīt zinātni un arī uzlabot veselību un vidas aizsardzību, tomēr šeit ir jāskatās uz riskiem. Uh, Gurķieras Kortīnas kundze iesniedz uh, grozījums arī par pārtiks un uh, dzīvnieku barības ražošanu. Es neesmu pārliecināts, ka vajag atsevišķu prioritāti par ekoinovācijām, kā Zēberkungs piedāvā. Tas ir tāpēc, ka ekoinovācijas ir ļoti plašs lauks un tas eh, ir ietverts jau citās sekcijās. Eh, par veselību. Šeit ir daudz grozījumu par profilaks un tos atbalstu, un tie pabal, atbalsta arī to, ko es jau piedāvāju atzinu projektā. Tos atbalstīšu arī daži interesanti grozījumi par eh, dzimumu dimensijas pētniecību zināmās slimībās. Es domāju, ka tā ir interesanta joma. Uh, um, pētīt šīs slimības, kas dzimums ietekmē atšķirīgi. Ir daži grozījumi, kas varbūt no manas perspektīvas būs uh, problemātiski, un tā, tie ir tādi, kas uh, izdala zināmu pacientu grupu vai kaut kādas kroniskās slimības, kur jāfinansē aktivitātes. Piemēram, no Lukāna kunga ir uh, daudz grozījumu par cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Es neredzu uh, veselības aprūpas jomā, kāpēc šī kategorija būtu jāizdala. Runājot par hroniskajām slimībām, par kurām runājām pagājušreiz, es domāju, ka labāk būtu cēst visus piemērus, lai visas hroniskās slimības būtu vienādā situācijā un lai neviena uh, no slimībām netiktu ār, atstāt ārpusē. Un ir tādi grozījumi par šādiem piemēriem, un tos neatbalstīšu, bet es ceru, ka varēsim rast kompromisus. Atbalstu tos grozījumus, kas attiec uz ratajām slimībām, tas man arī ir svarīgs jautājums. Personalizētā medicīna, eh, informēti pacienti, riska faktori un tā tālāk. Uh, Mums vienkārši būs jāvienojas par formulējumu kompromisā, pie kura visiem būs jāstrādā par pārtiks nekaitīgumu. Piekrīt kolēģiem, kas iesniedza grozījumus par piegādes ķēdēm un ietekmi uz vidi. Es domāju, ka visi varam vienosies, ka mums ir jāoptimizē mūsu piegādes ķēdes uh, un um, jādomā par to, kā uzlabot cilvēku uzturu un veselības aizsardzību. Mums ir jāatrisina jautājums par uh, siltumnīca efektu gāzu emisiju samazinājumu. Varbūt, ka šī nav īstā vieta tomēr šādām ideoloģiskām debatēm, bet mūsu komitē noteikti tas ir svarīgs jautājums un, uh, protams, ir svarīgi par to diskutēt. Uh, apvārsnes 2020, uh, tam ir jāatbalsta arī atjaunīgās enerģijas, uh, ir jāuzlabo energoefektivitāte un jāizstrādā uzglabāšanas iespējas atjaunojumiem enerģijām. Tādējādi mēs varēsim atbalstīt uh, vides uh, politikas mērķus. Esmu pieņēmis uh, lūgumu no kolēģiem rīkoties ūdens jomā kopā arī ar klimatu jomu. Es to atbalstu, bet mums ir jādiskutē lai varētu nonākt pie konkrēta nosaukuma, pie kompromisa par to. Runājot par MVU uh, dalību. Un trešā daļa par sabiedrības izaicinājumiem, tas ir jāapspriež vēl tālāk. Šeit ir dažādi procenti piedāvāti pat uh, par šo principu, par naudas iezīmēšana MVU ir jautājumi, un tātad šeit ir jāpanāk kompromiss. Un tagad par budžetu vispār. Kā jūs redzējāt, esmu piedāvājis grozījumu par visu skaitļu pārvēršanu procentos. Manuprāt, tas varētu garantēt to, ka, lai arī kāds būtu saru rezultāts par daudzgadu finanšu schēmu, mēs varētu saglabāt šo uh, Uh, prioritāšu ranžējuma programmā. Es ceru, ka varēsiet pieņemt šo principu. Tas tika apspriests ITRA komitejā un par to jau ir vienošanās. Par skaitļiem, protams, mums nav vienots viedoklis, bet ceram panākt kompromisu. Runājot par budžetu un individuālajām prioritātēm, esmu par to, ka tiek atbalstīt vairāk uh, veselības pētniecību, jo tas ir priekšnosacījums uh, arī labklājībai ilgtermiņā. entire dedicated budget that having money earmarked within each of the societal challenges. Es gribētu budžetu, kas konkrēti parāds finansējums visām problēmām, un lai būtu viena iestāde, kas ir atbildīga par budžetu. Un es gribētu ieteikt arī pievērst uzmanību maziem un vidējiem uzņēmumiem un izaicinājumiem, ne tāpēc, ka es neuzskatu fundamentālos pētījumus par svarīgajiem, bet tāpēc, ka ir arī jābūt jaunām precēm tirgu, uh, un uh, pārāk lieli ieguldījumi fundamentālos pētījumos nevienmēr uh, noved pie rezultātiem. Es iesniegšu jums uh, savu kompromisu, kur ir iespējams panākt kompromisus un arī rīkošu ēnu referentu sanāksmes, lai apspriestu šos kompromisus. Tomēr es gribētu, lai šis teksts būtu īss un lai tas nebūtu vienkārši e, kopsalikums no visa, īpaši tur, kur papildinājumi īsti neiederas. Paldies! Par e, detalizēto jūsu ziņojumu izklāstu. Un tagad mēs pārēsim pie ēnu referentiem. Vispirms gribētu dot vārdu no tautas partijas ēnu referentam Kuķēras Kortines kundze uz piecām minūtēm ja ir iespējams šajā laikā iekļauties. Paldies priekšēdētāji. Gribu teikt paldies Bušai kungam par viņa centieniem, jo šī programma ir daudz sarežģītāka nekā citas, pie kā esam strādājuši. 6., 7., 8. programmā uh, šī programma ir daudz sarežģītāka. Gribētu te izteikt arī brīdinājumu. Es domāju, ja šī programma tiek izlasīta, to var saviecināt ar to, ka ir izstudēts vesels studiju virziens. Protams, ka tā ir tāda ļoti apjomīga programma, bet šī programma, par ko mēs tagad runājam, un apvārsnes 2020 ir tās kā apkopojums no atsevišķām programmām. Esmu nedaudz nopašījies. Gribu norādīt uz tehnisku problēmu. Kompromisa grozījumos mums vajadzētu to norādīt, jo viss, kas tiek grozīts, tas ir jāmaina noteiktās vietās. Ja tagad viss tiks sajausts, tad visu šo projektu var izgāzt. Tādēļ katra programma atbilst vienai pārvaldē, vienai organizācijai, katra sadaļa atbilst pārvaldes orgānam, bet ja mēs neprezā vietā veiksim kādu grozījumu, tad viss šī programma nobīdīsies. Tādēļ mums vajadzētu rīkoties ļoti piesardzīgi, labāk kaut ko atkārtot četras reizes un sagatavot četras grozījumus balsojumam, bet jāraugās, lai viss būtu pareizajās vietās. Par uh, ah, ūdens mantojumu un uh, klimata pārmaiņas. Uh, par ko tas ir, kas par to ir atbildīgs, kur ir šī kompetence. Tur, ja, tas nav tieši saistīts ar kultūru, bet tas ir saistīts ar sabiedrību. Ja mēs to visu ieraksim nepareizā veidā, tur būs uh, precīzi jāparaugās. Gribētu norādīt uz dažiem grozījumiem. Domāju, ka ir uh, svarīgs, uh, ko, svarīga kopaina. Ir daži temati, kas atstāja ietekmi uz eh, apvārsni 2020. Tur vajadzētu uzmanīties, piemēram, infrastruktūra definīcija. Apvārsni 2020 un struktūra fondās tas ir iekļauts, bet ja runā par infrastruktūru, tad cilvēki domā, ka tās ir fiziskas investīcijas, bet eh, komisija, komisijai ir vajadzīga arī darba grupa investīcijām investīcija, tas var būt arī informācijas tīkls, piemēram, pētniecības institūti vai par klimata pārmaiņu jautājumiem. Tādēļ vajadzētu ļoti skaidri to pateikt, lai visos līmeņos tas tik pareizi interpretēts, ka investīcija nav tikai fiziskas investīcijas. Apvāršana 2020 šīs koncepcijas var nošķirt. Es domāju, ka viena lieta šeit trūkst, un to es visur esmu ieteikusi iekļaut, proti zināšanu pārnesums eh, izglītības virzienā. Izglītība ir jāņem vērā. Šodien mēs eh, mācām arī lietas, kuram vairs neviens netic, kas ir novecojušās, bet simts reizēs tiek atkārtotas. Daudz vairāk jāstrādā pie vispārīgiem jautājumiem. Tā ir kopīga aina. Par vidi gribu teikt, pieminēt uh, vairākus punktus. Pilsēta tā ir vide un vienlaikus pilsēta. Un ja mēs runājam par resursu aizsardzību, tad mēs runājam par ainavu. Ir uh, kultūras mantojuma ēkas, tās nevar atjaunot. Tas aptver daudzus aspektus, arī to, ko nevar atjaunot, to arī ir jāaizsargā. Gribu tagad runāt par ūdeni. Permanente con Es neorientējos visos jautājumos, bet es bieži vien esmu runājusi ar zinātniekiem un uzņēmumiem, kas strādā ūdens apsaimniekošanas jomā. Tehnoloģija, piemēram, ūdens attīrīšana ļoti attīstījusies, bet tur nav tādu skaidru pētījumu par ūdens eh, aprītas ciklu. Upes plūdi, lietus. Kādēļ vispār rodas plūdi? Tie ir fundamentāli pētījumi, kas ir jāveic. Tieši tāpēc svarīgi ir kontrolēt ūdens plūsmas. Ūdens basēni, upju basēni ir daudz lielāki nekā upe pati. Eiropas komisija ļoti skaista kārte par Donavu. Un ūdens plūsma Donavā ir daudz lielāka nekā upe pati. Šis upes basēns ir daudz lielāks nekā upe pati. Ja mēs iegūstam slānekļa gāzi, tas var atstāt iespaidu uz Donavas ūdeni. Tādēļ mums ir jākontrolē resursi Tie nav atsevišķi, tas nav tikai atsevišķas valstis. Viss šis tehnoloģijas ļoti svarīgas, lai varētu kontrolēt visu aptvērumu, lai varētu, piemēram, pārbaudīt, vai ir eh, nodarīts kaitējums augsnē, tehnoloģijas, kas nodara kaitējumu augsnē. Tādēļ man šis jautājums liekas ļoti svarīgs. Arī lauksamniecība man šķiet ļoti svarīga, nākotnes lauksamniecība. Uh, Mums vēl nav bijusi lauksaimniecības revolūcija, kas būtu nepieciešama, ņemot vairāk klimata pārmaiņas, bet eh, jaunajā lauksaimniecībā ir jābūt piemērotai klimata izraisītēm pārmaiņām. Neko nedos tas, ka, ja mēs, piemēram, audzēsim salātus, kas uh, patērē daudz ūdeni, un nevis kaktus, jo kaktus arī var ēst. Oh. Par to neviens nerunā. E, Zināt, pētniecka institūta par to runā, bet mums ir vajadzīga jauna rīcības programma lauksaimniecībai. Tad ir vēl viena ļoti svarīga tēma. Tēma šādā veidā. Jā, jūs gan smiesieties par to, ko es saku. Pardonimi. Es, eh, es, katrs profesors domā, ka viņa jautājuma lokus ir vienīgais svarīgais, bet man liekas, ka caurspēdīgums ļoti svarīgs. Eiropas Savienībā ir informācijas sistēma, kas nedarbojas labi. Tā ir īsta katastrofa, kā tā darbojas. Tā nemaz nevar darboties. Ir divas tēmas, kuras vajadzētu nošķirt. Proti par uh, uh, sabiedrības piekļuvi un uh, publiskiem datiem. Uh, piemēram, piekļuve laikrakstiem. Zinātnieki publicē laikrakstus, bet viņiem ir jāmaksā par to, ka viņi drīkst publicēt savus rakstus. Ir monopols, 3-4 firmas Eiropā, un viņas uh, ir uh, monopolizējuši visus zinātniskos rakstus, un citiem nav piekļuve šiem zinātniskiem laikrakstiem, un Eiropas parlamentam ir jācīnās lai zinātnieki varētu publicēt, lai arī mazākas universitātes varētu publicēt savu darbu rezultātus. Tad jautājums par pētniecības datiem. Bieži vien tie tiek slēpti, līdz pētniecības darbs ir pabeigts, ir tīpaši uh, inovāciju jautājumos. Universitāte pieņem darbā pētniekus, un uh, tās nevēlas, lai uh, pētnieks uh, publicētu pirms ir pabeigti pētījumi. Bet es domāju, ka vajadzētu būt šīm publiskošanas tiesībām. Nevar jau būt tā, ka ir jāmaksā, lai vispār drīkstētu publicēt. Tagad eh, noslēgšu savu runu. Šie publiskie, eh, šie publiskie dati, tur eh, tas viss ir jāņem vērā arī inovācija ietvaros. Paldies, paldies. Nākamā runās Vitorija Prodi. Arī 5 minūtes piecas minūtes. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies referentam par sagatavotajiem dokumentiem, kas ir ārkārtīgi svarīgi un uzliek uh, arī saistības. Tie ir samērā divi ļoti tuvu esoši jautājumi. Tādēļ domāju, ka vai nu vajadzētu nošķirt šos dokumentus vairāk, vai arī sagatavot vienu dokumentu. Tur, piemēram, runa par koncepcijām, kuras atkal un atkal tiek atkārtotas, arī grozījumi. Abos dokumentos tiek, uh, iek, tiek iekļauti, un īstenībā ir diezgan liels grūtības nošķirt vienu tekstu no otra abus dokumentus varētu uzlabot. Varētu vēl šeit runāt arī par uh, projektu īstenošanu. Šie dokumenti ir pretenciozi. Tie ir svarīgi visai Eiropas Savienībai. Šeit runa ir par mūsu spēju palikt konkurētspējīgiem globālā līmenī. Un mums ir jāmēģina sasniegt izcelību. Mūsu komitē tā ir īpaša iespēja īpaši uzsvērt vidas aspektus un sabiedrības veselības aspektus kas attiec uz sabiedrības veselību. Pastāv ļoti daudzas iespējas. Domāju, ka to vajadzētu ņemt vērā. Ir iesniegt grozījumi. kurā tas viss vēl tik ļoti nav pasvietrots viss, kas attiecas uz genāmu uh, tehnoloģiju. Tur ir ļoti svarīgi šie jautājumi, arī vēl specializētās medicīnas jautājumi. Pacienta genoma pētniecība, arī terapijas saslimušiem cilvēkiem. Tie ir ārkārtīgi svarīgi aspekti. Vakar avīzē International Herald Tribune lasīju par terapiju pret uh, akūtu leikēmiju pieaugušajiem. Tā ir iespējama. Jo pacients bija ļoti lielā laboratorijā, uh, Vašingtonas štatā un tika veikta kartografēšana un uh, tika atrasts risinājums ar pozitīvu rezultātu šajā īpašajā gadījumā. Kā jau teicu, tas ir ārkārtīgi būtisks lietas. Un uzskatu, ka arī ka ir ļoti svarīgi ka to vajadzētu kā iespēju pieminēt. Eh, all'uso di questi medicinali. Vēl viena iespēja ir eh, atļaut laist šos ārniecības eh, līdzekļus tirgu, medikamentus. Domāju, ka vajadzētu izmantot tādu tehniku, kas nebalstās uz dzīvnieku izmēģinājumiem. Piemēram, šeit varētu ņemt šūnu kultūras un varētu savākt informāciju. Lai konstatētu risku kā varbūt kāds, eh, kādu medikamentu nemaz neiedarbojas uz pacientu tā, kā ir domāts. Farmacētiskie uzņēmumi vienmēr šos eh, medikamentus aizsargāt, pēc tam varētu prasīt augstāku cenu. Domāju, ka mums vajadzētu pievērst uzmanību, kā vajadzētu atbalstīt tās tehnoloģijas, kuras eh, panāk izmaksu samazināšanu. Un jāuzlabot arī izmēģinājumu precizitāte. Svarīgi ir arī pielāgošanās pasākumu cikls klimata izraisītiem pārmaiņām. Par ūdens problēmu jau tika runāts. Ūdens ir tik svarīgs. Tas atkal un atkal no jauna ir jāatkārto. Bet tieši tāpat tas jāsaka arī par citiem dabiskajiem resursiem. Varbūt, ka citi dabas resursi kļūs vēl mazāk, vēl retāk nekā ūdens. kopā ar referentu. Par to visu var diskutēt un vienoties, lai mēs varam sagatavot un panākt kompromisa grozījumus. Nākamais runās Žils Evans. Thank you, Chair. Um, can I thank... Paldies! Es gribētu pateikties referentam par ieguldījumu šajā darbā un ir arī svarīgi atzīt, cik nozīmīgs ir šis jautājums. Piemēram, manā apgabalā e, Eiropas Savienības fondi piešķīra 84 miljonus e, eiro, kam ir uh, arī milzīgs ekonomiskais potenciāls. Un es gribētu arī, lai apvārsnes 2020 veicinātu konkurētspējīgu ekonomiku. Daži kolēģi runāja par veselību, bet es gribētu pieminēt klimata izmaiņas, par kurām runāja Prodīkungs. Es domāju, ka vīdes komitejā ir svarīgi apskatīt, kā eh, apvārsnes 2020 finansējumu var lietot, lai mazinātu klimata izmaiņu ietekmi, eh, saglabātu biodaudzveidību un uzlabotu pārtikas drošību. Tie visi ir svarīgi jautājumi un ir vajadzīgi pētījumi, lai samazinātu pārtikas zudumus. Mana grupa gribētu ņemt vērā šos jautājumus, un tos vajadzētu uzsvērt vairāk visā šajā dokumentā. Tāpat arī ir jāņem vērā sociālā tātad, ietekme uz sabiedrību, un ir priekšlikums komisijai arī izdarīt uh, sociālo, ētisko un ilgspējas vērtījumu projektiem. Mēs nedomājam, ka apārsnim 2020 būtu jāfinansē, piemēram, lieli projekti, kā ģeoloģis, ģenētiski modificētu objektu veidošanu, bet uh, mēs gribētu, lai tiktu veicināta sadarbība starptautiskā mērogā un ir svarīgi, lai pētījumu prioritātes tiktu izlēmtas kopā ar sabiedrības pārstāvjiem, un um, tādā garā arī ir ieturēti mūsu grozījumi, ka ir vajadzīgi, vajadzīgs dialogs ar sabiedrību un um, mazo lauksaimniecību īpašniekiem. Tas ir arī svarīgi ņemot vērā vietējo ražotāju intereses un dzīvnieku labturību. Vēl ir jautājums par uh, šīs uh, programmas saistību ar struktūru fondiem, jo apvienojot šos fondus pētījumi un inovācijas kļūst konkurēt spējīgākas. Mēs varam atbalstīt šo apārsnes 2020 programma, kas tad savukārt samazinās oglekļa piesārņojumu un uzlabos resursu lietošanu. Paldies! Nākamais runātājs Ārijas Ilsa. Paldies! Eh, es domāju, ka šis ziņojums un šis jautājums par pētniecību un inovācijām un apvāršanas 2020, tie visi ļoti būtiski jautājumi, ne jau tikai Eiropai, bet arī rietumu pasaulē kopumā un, un pārējā pasaulē kopumā. Tādēļ arī gribu teikt paldies uh, referentam par uh, apjomīgo darbu, ko viņš ir iegūdījis šajā plašajā jautājumā, neatkarīgi no tā, ka ir viedokļa atšķirība, kas mums varētu būt dažās jomās. Gribētu pievērst jūs uzmanību vairākiem punktiem. Tie grozījumi no gojas politiskās grupas Tie ir arī grozījumi veselības jomā, bet ne tikai veselības jomā. Gribu šeit pieminēt tos grozījumus. 322, 23, 25, tur ir runa par iespēju vienlīdzību, līdztiesību, pieeju sabiedriskā transporta pakalpojumiem. Gribētu runāt arī par grozījumiem, kurus es pati sagatavoju. Mēģināšu to sakopot. Tur ir runa, piemēram, par to, ka nav pietiekama investīciju slimību gadījumos pēc diagnozes. Tad ir arī grozījumi, lai risinātu pētījumu rezultātu izdenošanu. Tur runa bija par attīstības eh, pētījumu un endēmiskās slimības. Runa ir arī par tiesībām un eh, tiesībām piekļūt veselības sistēmai. Runa ir par eh, veselības sistēmas efektivitāti, par nabadzību un iespēju vienlīdzību piekļuvē veselības sistēmai. Par daudziem grozījumiem noteikti var diskutēt, noteikti varēs panākt kompromisu. Uh, Gribētu pieskarties vienam jautājumam, kas varbūt ir tāds eh, um, neskaidrs jautājums. Tas ir par cilmes šonām. Esam iesnieguši divus grozījumus. Pirmais grozījums - 53. Tur ir runa par papildinājumu. Ir runa par komisijas priekšlikumu. Komisija neprasa atļauju par cilvēku cilvēšūnas izmantošanu, un eh, mēs iesakām savā grozījumā, ka sabiedriskas datu bāzes varētu radīt eh, embriju cilmešonām, embrionālām cilmešonām. 130. Tas atbilst tam, ko teica Kristiāns sākumā. Bet mums jāpārbauda, vai mēs varēsim vienoties. Šajā jomā mēs izsakām kā prioritāti pētniecībā un finansējumā, lai tā atbilst zinātniskajai aktuālajai aptuveni līmenī mēs šeit runājam par apvēršanu 2020, tātad no 2014. līdz 2020. gadam, un neko nedod, ja mēs izstrādājam priekšlikumus, kas uh, ierobežojas uz to, ko pat labāk zinātne zina par šo jautājumu. Ceram, ka nākamajos sešos gados daudzās jomās būs uh, liela attīstības soļi uz priekšu, tādēļ ir svarīgi, ka šie priekšlikumi varētu arī tik ņemti vērā. Tādēļ mums nevajadzētu ierobežot pētniecības jomas un nevajadzētu tagad jau uh, teikt, kur uh, kaut ko var izdarīt un kur nē, jo to nevar zināt. Un noslēgumā gribētu vēl teikt, Es domāju, ka mana politiskā grupa noteikti būs gatava nožēlot arī kompromisu tur, kur tas būs iespējams. Mēs esam ļoti interesēti, uh, kāds būs diskusijas ar referentu, bet gribētu vēl pavisam īsi pateikt par to, kas tika šeit teikts. Es domāju, ka tas bija mūsu kolēģis Prodīkungs. Viņš runāja par uh, personalizēto medicīnu. Man ļoti liels šaubas par to, vai šī medicīna tā var darboties gan attiecībā uz medikamentiem, gan arī farmacistiskajā ģenētikā. Es domāju, mēs esam vēl ļoti tālu attālināti no tā, ka mums būtu zinātniski pierādījumi par to, ka kaut kas tāds būtu iespējams. Gribētu norādīt, ka mums vajadzētu drusku piesardzīgāk rīkoties. Ja mums ja, rodas kaut kādas gaidas un mēs kaut ko ceram, šajai pašnodarbinātai medicīnai. Nu, mēs esam ļoti attālināti no tās, un arī farmācijas uzņēmumi, bet ne tikai farmācijas uzņēmumi. Viņi reizēm pārspīlē un ievieš vieš šādas cerības. Pēters Līze. Jā, finā. Jā, paldies priekšsēdētāji. Paldies Bušoja kungam par darbu un par atvērtību, kādā viņš ir gatavs uh, diskutēt, un mēs noteikti šīs diskusijas rezultātus arī iekļausim turpmākajās diskusijās. Es piekrītu, ka nevajadzētu šeit tādu bezgalīgu slimību sarakstu pieņemt. Mums vienkārši ir jāuzdod sev jautājums, kur tad šeit ir pievienotā vērtība. Es zinu, ka itrē ir diskusijas par to, vai veselība vispār ir Eiropas pētniecības prioritāte, jo daži kolēģi uzskata, ka uh, Veselības politika taču ir nacionāls jautājums, bet es domāju, ka pērniecībā mums būtu jāsadarbojas. Un e, īpaši svarīgi tas ir tad, kad ir runa par retām slimībām, jo šie skaitļi dalībvalstīs ir pārāk e, mazi, lai šeit veiktu saprātīgu pērniecību. Un jo īpaši arī par smagām slimībām bērniem, īpaši tad, kad viņi ir intensīvās terapijas nodaļā, tās arī būtu jāuzskata par e, retām slimībām. To mēs tā skatījām um, zāļu likumdošanā, izstrādājot šeit īpašu certifikācijas sistēmu, bet uh, tas nerada mums uh, vajadzīgos pētniecības rezultāts, un tāpēc uh, šādas smagas bērnu slimības šeit būtu jānosauc. Tāda vienmēr ir bijusi parlamenta pozīcija 6. un 7. pētniecības pamatprogrammā, nepanācām to toreiz, bet to vajadzētu šeit atkal iesniegt, un tāpēc es lūdzu atbalstīt manus grozījumus. Tad esmu vēl iesniedz arī eh, zināms grozījumus par diagnozes un ārstēšanas jautājumiem. Lasot komisijas tekstu, rodas iespējas, eh, negribu šeit eh, viņiem neko pārmest, uh, ka viņiem ir ļauna nodoma, bet varētu rezultāts būt tāds, ka mēs radām milzīgus datu apjo, apjomus, ka mums ir iespējas e, prognozēt, ka būs kaut kādas slimības, bet ko tad tas pacientam dod, ko tas viņam dod, ka viņš zina, ka droši vien saslims ar to un to slimību. Uh, Eh, tās var pat būt lietas, kas nav ārstējamas un nav nekādas iespējas arī profilaksē. Un tāpēc es domāju, ka šī te diagnosticēšanas lieta ir jāsastaista labāk ar profilaksi un ārstēšanu. Tātad nav jēgas eh, veikt diagnozi, ja nav iespējama ārstēšana. Zinātnē, um, protams, to tik tā viens pret vienu nevar īstenot katru dienu, bet uh, noteikti vajadzētu domāt par tādu diagnozes procedūru īstenošanu, kur ir pēc tam arī ārstēšanas iespējas. Un līdzīgi kā kolēģi teica, atbalsta arī to, ko teica Prodīkundze. Prodīkungs personalizētajā medicīnā mums būtu šāda pieeja, un to vajadzētu tad atbalstīt. Vēl viens konkrēts specializēts punkts ir um, kontracepciju vīriešiem. Tātad tagad eh, mēs redzam, ka ir kontracepcija sievietēm, tas var novest pie eh, blakus parādībām, eh, mm, ir nepanesenība un citas parādības, blakus parādības, un ir pētnieki, kas pasaulē strādā pie vīriešu kontracepcijas, un viņi saka, ka uh, vajadzētu tādu saskaņotu politisku rīcību. Tehniski tas ir iespējams, bet tam ir vajadzīgs spēcīgāks atbalsts, lai to visu varētu arī ieviest. Es domāju, ka tas daudzas problēmas samazināt, kas pastāv šajā jomā. Un visbeidzot par cilmas šūnām. Ir daudzi grozījumi iesniegti, es ļoti uzmanīgi tos izlasīju. Daudzi tautas partija arī itre atbalsta uh, Mikulāšika, Zaborskas un uh, citu iesniegto pozīciju. Es domāju, ka tur ir arī tiesiski apsvērumi, kas uh, runā par šiem grozījumiem, bet es mēģināju balstoties uz Bušai kunga um, iesniegto jau izstrādāt kompromisu, kas atbalsta šo te ideju, kuru Bušai kungs iesniedza, meklēt alternatīvas. Un viņš jau pareiz teica, ka Te nav tikai varbūt viena vai divas attīstīties, bet tu jāatbalsta viss, kas nākotnē varētu attīstīties. Es tomēr vilcinos iejaukties šajā jautājumā, vai embriju cilmas šūnas vajadzētu Eiropas līmenī tā vispārīgi atbalstīt vai nē. Es domāju, ka te mēs neatradīsim kompromisu, kas gūs plašu atbalstu. Te radīsies daudzi strīdi, tas būs ļoti uh, E, aktuāls diskutēts jautājums. E, mēs taču runājām, ka mums ir jāpievēršas mūsu galvenajām kompetencēm - vidi, veselības aizsardzību, un varbūt tomēr vajadzētu šo tematu šeit izslēgt un pateikt, ka Eh, šos grozījumus vajadzētu apspriest ITRE vai juridisko lietu komitejā, kas par tiem ir atbildīgi, un mēs šeit varētu neiesaistīties šajos strīdos. Lūdzu tos ņemt vērā, jo es nedomāju, ka šeit ir iespējams kompromiss, jo pozīcijas ir ļoti atšķirīgas. Tas ir tikai atzinums, ko šeit gatavojam, uh, un tā nav mūsu galvenā kompetence. Kad mēs runājam par juridiskiem un ētiskiem jautājumiem, tad tās ir citas komitejas, kas te ir atbildīgas. Un tāpēc varbūt būtu tiešām gudri to eh, te neiekļaut. Paldies, Judita Merkis, lūdzu. Dank, voorzitter. Eh, dank aan alle collega's. Paldies, priekšsādātāji. Paldies visiem kolēģiem par skaidrajām pozīcijām. Apvārsnes 2020 ir eh, Eiropas Savienības trešais budžets, un līdz ar to milzīgs fonds mūsu ekonomikas izaugsmas un darba vietu uh, attīstībai. Jautājums ir, kā vēlamies to izmantot. Fragmentēti, uh, cenšoties sasniegt vēc iespējas vairāk mērķu, nosakot konkrēti uh, finansējumās lietas, vai drīzāk vēlamies formulēt mērķus un censties tos sasniegt. Mums vajadzētu tad varbūt atstāt uh, komisijas vai uh, uzņēmumu ziņā, kā to uh, izpildīt. Es domāju, ka mēs pārāk precīzi uzrakstām, ko mēs uh, vēlamies. Mums drīzāk vajadzētu formulēt, kādus rezultātus vēlamies sasniegt. Un apvārsnī 2020 uh, taču mēs uh, pieskaramies trim lieliem izaicinājumiem. Demogrāfiskā attīstība ir jāņem vērā, to, ka sabiedrība noveco, tā pašā laikā aizvien vairāk valsts sektors uzņemās un arī visi izaicinājumi saistībā ar transportu, stabila taisnīga ekonomika un visbeidzot klimāts, enerģētika, izeivielas, resursu efektīva izmantošana. Es gribētu teikt, ka ja mēs pārāk precīzi to visu aprakstīsim, tad uh, tas tādējādi mēs aizmirstīsim, ka visas šīs lietas ir tāpat jau ļoti saistītas. Turklāt, te taču ir runa par diezgan lielām summām pētniecībai. Pētniecība ir ļoti laba, līdz ar to tā arī ir jāfinansē, bet tā ir Eiropas vājība. Proti, ka uh, īstenošana un uh, pētījumu pārvēršana uh, produktos eh, ir eh, jāveicina, un tas rada izaugsmi. Tas mums ir eh, jādomā par to, kā šīs zināšanas izmantot dzīvē. Mums nevajadzētu uh, vēl vairāk pētījumus veikt, bet vienkārši tos izmantot, kas jau ir veikti. Un uh, vajadzētu ekoinovācijas uh, uh, izmantot, bet es eh, negribētu, lai mēs šeit precīzi aprakstām, kā tas viss būtu jādara. Es atrā, atbalstu arī to, ko citi kolēģi teica par ūdeni. Ūdens ir ļoti svarīgs temats, eh, tas dažādas citas jomas, citus izaicinājumus, un jo īpaši Eiropā mēs šeit saskaramies ar problēmām. Viena puse Eiropā plūst nost, slīkst ūdenī, otrā Eiropas pusē ir sausums, tātad Eiropā šeit eh, daudz būtu jādara. Un priekšādātāja kungs gribētu norādīt vēl uz to, ka mums jau ir daudz programmu Eiropā, un es jau gadiem pie šī jautājuma strādāju, un vienmēr uh, man ir problēmas eh, šajos visos kokos saskatīt eh, mežu. Mums ir dažādas platformas, eh, sabiedrības organizācijas, inovācija partnerības, ir tā sauktie kiks. Um, un šādā posmā, kādā šobrīd atrodamies, mēs nevaram um, atļauties šādu fragmentētu politiku Mums viss ir jāliek uz eh, vienas kārtas, un tā ir izcilības un inovācijas kārtas, kas ir Eiropā jāvirza. Un šeit nevaram pieļaut kompromisus. Paldies! Paldies, Judīt Merkisa! Un visbeidzot, eh, Korovičs kundzei vārds lūdzu. Hvala lepa, predsednik. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies uh, referentam kurš eh, šo ļoti svarīgo jautājumu skata. Tas ir ļoti svarīgs mūsu nākotnē. Apvērsnes 2020 eh, rada cerības daudziem cilvēkiem veselības jomā un eh, rada cerības, ka beidzot mēs veicināsim zināšanu pārnesi uz praksi un ka tas varētu radīt jaunas darba vietas. Uh, Grozījumos, ko es iesniedzu un ko kolēģi atbalstīja, es galvenokārt pievērsos veselības jomai. Tas ir izšķirīgs svarīgs aspekts, eh, tieši ņemot vērā sabiedrības novecošanu. Mums ir jānodrošina, lai visas pieejamās eh, tehnoloģijas tiktu izmantotas un eh, medicīnā noteikti ir joma, kurā var veikt uzlabojums, lai saīsinātu gaidīšanas laikus uh, uh, slimnīcās. Veselīga dzīvesveida uh, un veselīga uztura uh, informētība ir ļoti zemā līmenī, tāpēc uz to vajadzētu likt lielāku uzsvaru. Tātad cilvēkiem būtu jāzina, kas ir veselīgs uztvers, uh, uzturs un cik tas ir svarīgi viņu dzīvē, jo uh, mūsu veselība taču ir ļoti atkarīga no tā. Tie ir aspekti, kas uh, var praktiski lielā mērā uzlabot mūsu dzīvi tieši ar zināšanu un pētījumu izmantošanu. Nepietiek ar to, ka ir jauni izgudrojumi, ja tie nekad netiek e, realizēti dzīvē un nevar mūsu dzīvi uzlabot. Tāpēc es e, lūdzu atbalstīt manus grozījumus un e, gribu teikt, ka esmu pārliecināta, ka tas ir kaut kas, kas nāks par labu visiem. Vielen Dank. Paldies, Kokovičs kundzei. Tādēļ jau mēs eh, darīsim tā, ka visi no tā gūs labumu, tādēļ šī programma arī pastāv. Pirms es došu vārdu referentam, gribētu lūgt vēl komisiju sniegt komentāru, un eh, komisija varētu atbildēt uz uzdotiem jautājumiem. Yes, thank you very much. Uh... Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies referentam un um, ēnu referentiem un arī pārējiem uh, komitejas uh, locekļiem. Daži komentāri uh, par jautājumiem, kas tika minēti. Mums būtu jāuzsver, ka komisijas priekšlikums prasa sistemātisku pieeju sabiedrības izaicinājumiem, un šāda pieeja arī būtu jāsaglabā lai saglabātu šādu pieeju un arī elastību septiņu gadu eh, programmā, ir jāizvairās vismaz pašlaik no detalizētiem ieteikumiem. Pārāk detalizēts eh, saraksts var arī izslēgt pasākums, ko mēs varbūt gribēsim iekļaut vēlāk. As as, uh, uh... Par konkrētākiem komentāriem mēs gribētu pateikties referentam par eh, nostāju eh, cilmšu šūnu jautājumā. Arī mēs uzskatām, ka attiecībā uz patentiem nevajadzētu būt pārāk striktai nostājai un būtu jāizvairās arī no tehnoloģiju vai pacientu grupu vai slimību uh, pārāk gariem sārakstiem. Mēs piekrītam referentam attiecībā uz to, ka būtu jābūt atsevišķai sadaļai par to, vai būtu jābūt atsevišķai sadaļai par ekoinovācijām. Mēs domājam, ka šis jautājums jau ir apskatīts citur, ne tikai tehnoloģijas, bet arī Eh, sociālās inovācijas ir apskatītas un būtu jāatceras, ka ilgtspējīgai attīstībai ir jābūt visas eh, programmas apvārsnes 2020 pamatā. Tagad par svarīgo jautājumu, kas tika uzsvērts par ūdeni. Šis jautājums ir jau apskatīts vairākās mūsu priekšlikuma sadaļās, un tāpēc varbūt atsevišķa sadaļa par ūdeni nebūtu šeit īsti vietā, jo ir jādomā arī par ūdens saistību ar klimata izmaiņām, citiem jautājumiem, ūdens attīrīšanu, un šeit ir arī jāņem vērā ūdens nozīme ekoinovācijās. ir bijis eh, lūgums, ka prasība, ka ir jābūt eh, pārskatāmībai, mēs eh, piekrītam un tāpēc jau Septītajā eh, plānā bija runa par vērtējumiem un zinātniskām publikācijām, un eh, septītā eh, plāna daļa arī bija veltīta šai plānošanai. Es gribētu teikt, varbūt pēdējais un arī svarīgi ko es gribētu minēt, ir budžets. Komisijas eh, priešlikums ir rezultāts ļoti labi izsvērtam kompromisam starp dažādiem politikas jautājumiem. Mēs eh, esam informēti kā parlamenta eh, daudz gadu finanses mehānismu grupa nevēlas diskusiju par visām nozarēm, bet eh, tas ir jūsu ziņā lēmt, kā jūs gribētu rīkoties. Un es gribētu pateikties par eh, sadarbību, un mēs sniegsim jums eh, tehnisko palīdzību, kur būs vajadzīgs. Paldies komisijai, un tagad gribu dot vārdu referentam Buzoju kungam lai viņš varētu atbildēt uz uh, uzdotiem jautājumiem un to, ko teica kolēģi. Lūdzu. Thank you very much. I will uh, do very briefly. Sorry. sorry. Yes, sorry. Paldies. Lūdzu, komisija izslēdziet mikrofonu. <laughs> Okay. Thank you, Fidank. Uh, I, I would be uh, very brief. Paldies. Uh, Tātad ļoti īsi. Visbiežāk runās tika minēts vārds svarīgs. Tiešām šis jautājums ir ļoti svarīgs un arī sarežģīts, tāpēc es gribētu pateikties komisijai par sadarbību un arī vīdes eh, politikas konsultantiem, sekretariātam un arī eh, maniem padomu devējiem kas visi deva savu ieguldījumu. Es ņēmu vērā brīdinājumu par kompromisa grozījumiem, un man nav nodoma mainīt programmas struktūru. Es gribētu atbalstīt daudzus no šiem grozījumiem, par ko jūs runājat, un arī, protams, būtu jāuzsver ūdens nozīme un pētījumiem ir jābūt arī pieejamiem eh, tiem eh, cilvēkiem, kas nevar iepazīties ar visu specializēto literatūru. Prodikungs, es eh, arī piekrītu jūsu interesē par personalizēto medicīnu, un tās ir ļoti ambiciozs projekts, un ja tas būs veiksmīgs, tad um, daudzas slimības tiks ārstētas daudz lētāk un iedarbīgāk. Un mums vajadzētu dot arī pozitīvu ieguldījumu personalizētā medicīnā. Evānsas kundzei paldies par atbalstu. Es gaidīju, ka jūs un jūsu kolēģi koncentrēsieties uz klimata pārmaiņām jo man eh, šie jautājumi un arī atjaunojamā enerģija un energoefektivitāte ir svarīga. Šis mehānisms kopā ar citiem un likumdošanu ir jālieto, lai varētu mīkstināt un novērst eh, klimata pārmaiņas. Par uh, eh, Sosā kundzes teikto es piekrītu, ka ir efektīvi jāizplāta pētījuma rezultāti par diviem grozījumiem attiecībā uz cilnu šūnām. Šis jautājums ir minēts arī citu kolēģu runās, un es mēģināšu eh, veicināt kompromisa meklējumus eh, šajā jūtīgajā jautājumā. arī kolēģis eh, Līsē minēja šo jautājumu. Es eh, piekrītu, ka bērnu veselība ir svarīga, un es piekrītu arī viņa grozījumiem un arī tiem grozījumiem, kas attiecas uz kontracepciju. Markīs kundze, es eh, piekrītu, ka ir arī jāpievēršas galvenajiem svarīgākiem mērķiem, un mums nevajadzētu dot pārāk detalizētus norādījumus, tāpēc tekstam būtu jābūt vienkāršam un saprotamam, jo tas tiks skatīts ITRE komitejā, un mums būtu jādomā par to, kas ir svarīgākais šajā priekšlikumā. jo grozījumu ir ļoti daudz, un arī es eh, mēģināšu atrast kompromisus dažos jautājumos, kuros kompromisi ir iespējami. Es piekrītu Kokovičas kundzes interesei par veselību. Es eh, arī pievērsu uzmanību šim jautājumam un Daudzi kolēģi priekšlikumi ir ļoti vērtīgi un tie veicinās eh, labāku rezultātu mūsu darbam. Un pēc tā visa es eh, gribētu vasaras atvaļinājuma laikā sagatavot eh, dažus kompromisus un tad septembrī strādāt tālāk pie risinājumu. Paldies! Pēters eh, Līze ieteica, ka mēs grozījumu skaitu vajadzētu to ierobežot. Es to pieņēmu zināšanai. Mēs jau arī agrāk par to runājām, un es to ņemšu vērā, apsvēršu. Jā, kur gan sākt, kur beigt, tur precīzi vajadzētu izsvērt. Un es tev tad pateikšu, kādā veidā mēs rīkosimies. 19. septembrī būs balsojums komitejā un plenārsēdē. Novembrī būs balsošana. Noslēgumā man jāizsaka vēl viens paziņojums. Šie te ir grozījumi. Lūdzu, kas nākošais tos grib paņemt līdzi vai ar to strādāt, lūdzu paņemiet tos līdzi. Jo, ja mums vēlreiz to vajadzēs izprintēt nākamajā sēdē, tad tas ir 40 tūkstošas lapuses visās valodās. Tā kā lūdzu, paņemiet vai asistenti, paņemiet līdzi materiālus, jo mēs visi esam uzņēmušies pienākumu parūpēties par uh, resursu efektīvu Eiropu, un mēs šeit varētu komitejā to tieši sākt. Tā arī darīt. Sirdnieks paldies kolēģiem! par 18. darbu. 19. punkts ir 6. Eh, septembris nākamā sanāksme. Sirdnieks paldies visiem kolēģiem par darbu pirmajā pusgadā šajā gadā. Un eh, kā jūs man atvieglojat darbu kā priekšsēdētājiem, sirdnieks paldies sekretariātam Huberkungam, kas pārstāv sekretariātu par labo atbalstu komitejas darbā visiem darbiniekiem, asistentiem un kolēģiem. Īpaši paldies tūkiem, jo bez tūkiem mēs nevarētu strādāt. Atpūtieties no mums. Augustā, septembrī mēs turpināsim darbu un brauciet atpakaļ veseli, uzlādējiet savas baterijas. Es domāju, ka iepriekšējās nedēļās un mēnešos mēs daudz kaut ko esam panākuši, bet ļoti daudz darba gaida mūsu nākamajā pusgadā. Līdz ar to slēdzu sanāksmi, vēlu jums labu atvainājumu un visu labāko!